Okay. Let's see if we can. Labi, saka Bolas kundze. Vai jūs lūdzu neieņemtu jūsu vietas? Um, we're not, we're not, we're not voting yet. Mēs vēl nebalsojam. Tad varbūt jūs varētu nomierināties un lūdzu. Labi. Tā, tad mēs esam pie 11. darba kārtības punkta. Okay. We're, we're on to point 11 of you. 11. darba kārtības punkts, proti Pablo Zalba ziņojums eiro un citu valūtu krimināltiesiskā aizsardzība pret viltošanu padomas pamatlēmumu 2000 šķērsvīt 383 šķērsvīt aizstāšana. Tātad eh, mēs esam sadalījuši savus pienākumus birojā, tad dod vārdu jums, Pablo. Paldies, Šaron! Kā jau jūs zināt, tas ir atzinums un pamatoma ir aktualizēt un stiprināt sankciju sistēmas saistībā pret eiro, ar eiro un citu valūtu viltošanu. Tas dokuments aizstāja iepriekšējo lēmumu, un būtībā mēs atbalstām šo institīvu īpaši visu, kas saistīts ar sankciju harmonizēšanu. Krīzes laikā ir jāizmanto izdevība apkarot viltošanu, un ja šī darbība ir apvienotiem spēkiem, tad tā ir vēl jau sekmīgāka. Es uzskatu, ka harmonizācija šai jomā ir pilnīgi pamatota. Eiro ir ļoti svarīga valūta Eiropas Savienībā mm, no finansiālā un ekonomikas viedokļa, protams. Un tāpēc ir svarīgi, lai uh, iedzīvotājiem būtu uzticēšanās eiro valūtai. Un lai tā būtu, mums ir attiecīgi jāaizsargā šī valūta Eiropas Savienībā. Ziņojums, un to mēs arī uzsveram, par savu mērķi izvirza nodrošināt, lai visās dalībvalstīs būtu pieejami tie paši instrumenti viltošanas apkarošanai un dalībvalsts sadarbotos. Protams, mēs gribam ieturēt uh, attiecīgu konsekventu līniju, saskaņojot ar citiem ziņojumiem. Tas attiec uz uh, uh, spriedumu publicēšanu un sankciju publicēšanu, lai skaidrs, ka tas, tam ir ietekme. Un te ir arī, protams, jāievēro subsidaritātes princips, jābūt konsekventiem arī attiecībā uz um, dokumentu īstenošanu, uz lēmumu īstenošanu. Tam jātiec uz visveidu viltošanu, ne tikai uz eiro valūtas, bet arī uz citu valūtu veidošanu, jo ja Eiropas Savienībā tiek izmantots, kā zināms, arī citas valūtas. Tagad runājot par noziegumiem saistībā ar banknošu un monētu viltošanu Mēs arī mēģinājām šo aspektu stiprināt attiecībā uz datu nodošanu, nodrošinot ciešāku koordinēšanu starp varas iestādēm. Gribu pateikties visiem kolēģiem, Lisai Ferreiru, Žafjeru Udī, Aleks Foks. Uh, Ashley Fox un eh, citi, viņi visi iesniedza grozījumus. Esam tikušies ar viņiem visiem, arī viņu pārstāvjiem, līdz ar to mēs varējām panākt galīgo vienošanos. Un esam ļoti eh, priecīgi tagad atbildēs jūsu jautājumiem, ja vēlties uzdot tāds. Lūdzu, Elīs. Paldies, Šaron! Man nav daudz piebilstama manam kolēģim Pablo Zalba sacītajam. Taču es vēlētos vēlreiz uzsvērt to domu, ka šīs komisijas priekšlikums nu dien ir svarīgs, jo tas pārādz stiprināt sankciju sistēmu. Runa ir par sankcijām, sodiem, par viltošanas, tā skaitā eiro viltošanas noziegumiem. Tātad es domāju, te tiešām ir. Uh, sasniegts mērķis eh, novērst vēlmi viltot, un tas arī nāk īstajā brīdī. Līdz tekstam vēlos pateikties referentam par viņa ļoti labo darbu, ko viņš ieguldījis, par viņu labo atzinumu. Viņa priekšlikumi, lai uzlabotu tekstu, ir ļoti labi. Es domāju, ka viņa ierosinātie grozījumi ka tie tiek likti uz sarunu galda, uh, domāju, lielā mērā uzlabos komisijas sākotnējo priekšlikumu. No savas puses gribu īpaši uzsvērt divus aspektus, kaut arī referents tos jau pieminēja. Es domāju, ir ļoti svarīgi publicēt uh, soda spriedums, jo tas šos noziegumus padara redzamus un arī skaidri liecina par to, ka tiem, kas viltos, eh, pienāks sots. Un arī vēl nepabeigta viltošana jau ir kriminalizēta, tas arī ir ļoti labi. Ir iesniegti svarīgi grozījumi, tas ir ievērojams uzlabojums, un es domāju, bija novērojama laba sadarbība starp referentu un ēnu referentiem, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu. Es arī vēlos paziņot, ka mana politiskā grupa pilnīgi atbalsta šo samērīgo nostāju, un mēs gaidām kompromisu grozījums, pamatoties uz to, par ko iestājāmies pēdējā ēnu referents sanāksmē. Tagad pateicos Pavlo Zaldam par viņu labo paveikto darbu, un vēlreiz gribu sacīt, ka priekšlikums tagad ir ļoti labs, mums ir pamatot mērķi, kas ar to tiks sasniegti. Paldies! Paldies, Balas kundze jautā, vai kāds uh, Aldis vārdā vēlas izteikties, ne? Vai kāds zaļo vārdā, ne? Aktā, jūs, labi. Rui Tavareš tā rakstīts. Es gan neesmu Rui, saka runātājs, taču es kā deputāts uh, nevaru uh, stāties pretī iespēju izteikt. Es nezinu, vai man būtu jāuzsaka kompliment uh, e, referenta darbs vai arī jākritizē viņš, jo mēs beig beigās visam piekrītam. Tātad vai nu man ir viņš jākritizē par to, ka viņš nāk klajā ar kādiem strīdīgiem priekšlikumiem, ka viņš nav bijis gana drosmīgs, vai arī man viņš ir jāuzteic par to, ka viņš pilnīgi atbalstījis zaļo idejas, vai arī gal galā tas ir tāds jautājums, kas nekādas diskusijas neizraisa, un tad nekas vairāk te nav piebilstams, ar to tad arī beigšu savu stāšanos. Paldies! Labi, paldies, saka Balas kundze. Lai, vai tev, Ešlī, tev kas sakāms? Kaut arī Ole Šmits. Var, varbūt man nebūtu jārunā, jo manā valstī tiek izmantot citu valūtu. Taču runājot par organizēto noziedzību, mēs esam uh, norādījuši šo problēmu ar 500 eiro banknotēm. Es domāju, tas ir būtiski svarīgs attiecībā uz kriminālo aktivitāti un naudas atmaskāšanu. Labi, paldies. Tagad oficiālajā ēna referente, saka uh, Balas kundze. Ešlī lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Vai es varētu sacīt, ka nedaudz esmu vīlies, ka neviens no maniem grozījumiem netika iekļauts galīgajos grozījumos? Es gribētu sacīt, ka ir svarīgi aizsargāt ne tikai vienu no to valūtu, bet visas valūtas. Mums ir jāpatur prātā subsidirietāts princips, un es domāju, ka šis princips šajā atzinā tiek pārkāpts, jo tiek ieviest minimālie sodi, minimālās sankcijas. Kriminālās tiesības un minimālie sodi labāk ir jāatstāja dalībās ziņā, un tāpēc ECR neatbalstīs šo zinumu. Paldies! Labi, turpin priekšstādātāji, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevienu tādu neredzu, vai jūs vēlaties? Komisija? Vai komisija vēlas izteikties? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vēlamies apsveikt atzinumu sagatavotāju viņu paveikto darbu. Tas ir ļoti pārliecinošs un auglīgs ziņojums, um, arī tas, tas attiecas uz grozījumiem. Komisija pilnīgi var atbalstīt daudzas grozījumus, jo īpaši tā atbalsta to nostāju, ko tai no referents un ēnu referenta attiecībā uz minimālajām sankcijām. To komisija ļoti augstu vērtē. Mums arī ļoti gandarīja tas, ka minimālais standarts eh, maksimālajām sankcijām astoņu gadu apjomā tika atbalstīta no atzinuma sagatavotāja puses. Un eh, te arī ir paplašināts sankcijas attiecībā uz viltojumu ražošanas iekārtām. Un mēs gribam uzsvērt, ka tiešām ir ļoti svarīgi šeit uh, paturēt atsauc uz Ženēvis konvencijas instrumentu. Tas ir svarīgi, jo īpaši nediskriminācijas principā mm, īstenošanas ietvaros, tātad eh, nediskriminē nevienu um, valūtu, un tas pamatoja Ženēvas konvencijā. Komisija ir ļoti priecīga par šo atzinumu, tā skaitā arī grozījumiem. Paldies! Pavisam īsi Paldies, Elīsa, saka Pablo Zalba par jūsu vārdiem. Paldies arī Filip Lambert par taviem vārdiem. Es nezinu, vai ne, tas izklausās pēc atbalsta vai, ne par, vai ne pēc atbalsta, ka mēs lūgs saskaņojums ar vainu Vācijas valdības vai ar zaļo nostāju. Nu, katrā ziņā esam eh, priecīgi dzirdēt šādu viedokli. Tagad par Holde Šmita sacīto par 500 eiro banknotēm, tas netika iekļauts priekšlikumā, arī Silvija to ierosināja 500 un 200 eiro banknotes. Varbūt tas nebūtu iekļauts šajā ziņojumā, taču es saprotu, ka ir jācīnās pret to visos aspektos, kur vien tas iespējams. Katrā ziņā liels paldies par jūsu grozīmību mēs nonācām pie kompromisa par eh, minimālajiem sodiem. Taču eh, te tā tad ir arī maksimālie un eh, minimālie rādītāji. Es varbūt par, par to gandrīz vai nē, taču par to mēs vienojāmies un citu konsensu mēs nepanācām. Liels paldies visiem un bija prieks ar jums visiem sadarboties. Paldies. Paldies, tāpēc priekšsēdētāji. Balsošana komitejā būs 24. septembrī, tas ir šodien, pēc eh, pāris minūtēm burtiski, un balsošana atbildīja komitejā 3. oktobrī, un tad plenārs sēdē balsojums vēl nav apstiprināts. Un tā tad mēs esam ļoti salaicīgi beiguši šo darba kārtības punktu, un tagad es domāju, mēs, mēs varam pāriet pie balsošanas, ja visiem ir eh, līdzi balsošanas kartas, balsošanas saraksts. Mirkli paņemšu savu karti.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 Uh, Otmārs. Tātad Otmāram nav kartītes, Svenam nav kartītes, viss kārtībā. Tātad, ja nāksies skaitīt, tad iespējams jūsējās balsis savstarpēji dzēsīsies. You never know. But there again, if you're seeking alliances. Nekad jau nevar zināt, varbūt meklējot sadarbību, mums būs arī tādi interesantāki balsojuma rezultāti. Jūs pirmie sākāt. Es redzēju, ka Svens agrāk runāja ar Werneru. Izskatās šeit dažādas sadarbības tiek meklēts. Tā tad visi gatavi. Where, where's, where's the... You turned it. Did you no. do a test? No. Yeah, I did. Yeah. Okay. Yeah, right. Okay. Right. So here we are. Labi, sākam. 47. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts.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 Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pievērst uzmanību grozījumu 8 un 76. Tie ir identiski. Mūsu sarunu laikā mēs vēlējāmies svītrot komisijas pilnvaras izdot deleģētos aktus, tad balstoties uz juridisko atzinumu, kur saņēmām no juridiskā dienesta, mums nācās mainīt savu viedokli, jo tā ir programma, kas pēc savas būtības balsās deleģētiem aktiem. Līdz ar to mūsu nostāja ir balsot pret. Jūs jau varējāt vienkāršāk atsaukt šo grozījumu, saka priekšsēdētāji. Tātad, referents vēlas balsot pret viņiem. Kas par, pret, atturas, noraidīti. 77. par, pret. Šobrīd nav skaidrs. 77. par. Pret. Atturas. Jāpārbauda elektroniski. Izskatās, ka mums nav alianses starp zaļajiem un EPP, bet viens alde par daudz mums šobrīd balso. Ā, tad man nemaz nav pašai jābalso. Okay, that is, that is rejected. Hmm, noraidīts. Bet jūs balsojat pār, viņš balso pret, tāpēc jau teicu, ka koalīcija nav izveidota, līdz ar to noraidīts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss G par, pret, atturas pieņemts. 11. par, pret, pārbaudām elektroniski 11. Voted, votes closed. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Pilnīgi skaidri. 12. pār, pret, atturas, pieņemts. 13. pār, pret, atturas, pieņemts. 14. pār, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss I par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. 43. pār pret atturas pieņemts. 44. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss R par pret atturas pieņemts. Elektroniski balsojam par tekstu kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot. Yeah. Beidzam balsot. 42 balso par. Vēl divi balso bezkārtīts, 44 par, neviens pret, viens atturas. Un balsojam par normatīvo rezolūciju. Varbūt, ka balsojums būs tāds pats. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir identisks. 44 pār, 0 pret, 1 atturas. Tagad par pilnvarojumu. Par to ir jābalso. Jaunais noteikums numur 70. Referents e, droši vien vēlas atklāt šo procedūru lūdzu. Jā, vispirms es vēlētos e, pateikties ēnu referentiem, citiem kolēģiem pie, par sadarbību pie šī ziņojuma. Šis bija tik tiešām tāds sensitīvs dosjē, un cerams, ka trialogā mēs spēsim noturēt savu nostāju, un es ierosinu doties uz trialogu ar šo, nevis plenāru sēdi. Tātad referents ierosina sākt sarunas pirmā lasījuma vienošanās panākšanai Tātad pilnvarojums ir mandāts, būs ziņojums, kur mēs tikko pieņēmām, un sarunvedēju komandas sastāvs būs kā parasti priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks plus referenti un ēnu referenti. Vai mēs varētu elektroniski par to nobalsot? Tātad balsojot pāri, jūs piekrītat tam, ka tiek uzsākts sarunas. Visi ir nobalsojuši. 41 balso par, 43 balso par, 3 pret, neviens neaturas. Viss sāk kļūt ļoti sarežģīti ar šo balsošanu. Ejam tālāk. Nākamais ir 13. kungs. Eiro aizsardzība. Un to mēs tikko jau diskutējām, visi gatavi balsot. Sākam. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. 14. par. Nē, tas atkarīt labos jau priekšsētais 6. par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 8. par, 8. par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 9. par, pret, atturas, pieņemts. 10. par, pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 17. ir atsaukts, 18. par, pret, atturas pieņemts, 19. par, pret, atturas pieņemts, 20. par, pret, atturas pieņemts, 1. par, pret, atturas pieņemts, kompromiss A par, pret, atturas pieņemts, 3. par, pret, atturas pieņemts, 13. ir atsaukts, 4. par, pret, atturas pieņemts. Tagad elektroniski balsojam par tekstu kopumā ar grozījumiem. Vai visi ir nobalsojuši? 41 par, 4 pret, 1 atturas.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 Okay, um, Mr. Pitella, who is the rapporteur. Tātad Pitels kungs, kurš ir referents par ECB gada pārskatu, dodas šurp. Mēs esam pastrādājuši raitāk nekā plānots. Viņš vada samierināšanas sarunas, bet viņš jau dodas šurp līdz ar to 5 minūšu pārtraukums, līdz viņš ierodas. Vienkārši, lai visiem skaidrs, kas šobrīd notiek. Bet Ceram, ka pārtraukums nebūs pārāk ilgs un varēsim beigt šodien ātrāk. Okay. Uh, Gianni's uh, uh, uh arrived. Gianni ir ieradies. Tātad varam tagad pievērsties. Uh, jā, protams, esam mazliet uh, tā ātri pastrādājuši, līdz ar to esam ietaupījuši laiku. Un varam uzreiz tad ķerties klāt mūsu tradicionālajam ziņojumam, ko mēs rakstām par Eiropas centrālo banku. Tātad te ir runa par Eiropas centrālās bankas 2012. gada pārskatu, bet, nu, kā jau parasti, mēs noteikti pateiksim arī pāris vārdu par 2013. gadu. Noteikti neklusēsim. Bet eh, došu vārdu referentam, lai viņš mūs iepazīstina ar savu ziņojumu. Te, grazie tutti kolēģi. Paldies, priekšādētāji. Es vēlētos pateikties arī visiem kolēģiem par viņu pacietību, gaidot, kamēr sirdīšos. Taču es vadīju kādu citu sanāksmi, un tāpēc man radās grūtības atrasties divās vietās vienlaicīgi. Bet es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par 247 iesniegtiem grozījumiem. esmu tiem uzmetis aci un redzu, kā šeit parādās sešas galvenās problēmas. Te ir EPP, S&D un ALDE lietas. Viņi galvenokārt uzsver ECB spēlēto pozitīvo lomu, jo īpaši runājot par EMT programmu un tās pozitīvo ietekmi uz eirozonu. Tāpat arī tiek uzsvērta Eiropas centrālās bankas atbildība, ir vairāki grozījumi, kas pieprasa eh, šo atbildību. Un kā jūs zinat, pēc struktūras ECB ir vairāki uzdevumi, kuru veikšanai būtu vajadzīga lielāka cauradzmība. Es tāpēc apsveicu mūsu kolēģis Belcas iesniegto grozījumu. Viņa lūdz, lai ECB valdes eh, protokoli tiktu publicēti. Es domāju, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Papildus eh, parādās arī eh, vairāki eh, jautājumi attiecībā uz MBU. Citi grozījumi savukārt iesaka pieņemt Eiropā dažādas programmas, piemēram, finansējums aizdevumiem. Un citi kolēģi, piemēram, Tremozes kungs aicina, lai ECB uh, vairāk uzmanības pievērstu uz aktīviem balstītiem vērtspapīriem. Tāpat arī tiek runāts par OMT programmu atsaistīšanu no dažādiem nosacījumiem. Šos nosacījums, eh, šo, šo priekšlikumu gan neatbalsta visas politiskās grupas. Tāpat arī ir runa par ECB statūtu reformu. Šeit ir jāpārvar tas, ka mandāts balstītos uz cenu stabilitāti. Es domāju, ka ir jāpanāk līdzsvars arī politikā par eiro uh, kursu. Šeit politika noteikti var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu jaunajā pasaules kārtībā, un galas iesniegtais grozījums noteikti mums būtu noderīgs. Labprāt apspriedīšu šos jautājumus detalizētākā veidā nākamajā ēnu referents sanāksmē, kas notiks nākam ceturtdien. Paldies, tad tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmā no tautspartijas e, grupas Ildiko Galapelca. Paldies, priekšādētājs kundze. Végzett. Nagyon sok módosító érkezett. Es vēlētos pateikties arī referentam par ieguldīto darbu. Ir iesniegts ļoti daudz grozījumu, bet tos var arī ļoti labi klasificēt, iedalīt vairākās grupās. Līdzīgi kā rīkojāmies eh, citus gadus, mūsu mērķis šeit ir dot savu pievienoto vērtību. Es vēlētos šeit izteikt dažas domas, kas attieksies ne tikai uz grozījumiem, bet eh, būs tādas vairāk vispārīgas. Tāpat kā pagājuši, kad mēs eh, Izgājām no tā, ka Eiropas centrālās bankas gada pārskats ir jāsagatavo saskaņā ar līgumos noteiktajiem uzdevumiem, kas ir doti Eiropas centrālajai bankai. Katras dalībvalsts prioritātes pašlaik ietver radīt jaunas darba vietas, eh, radīt eh, jaunas iespējas izaugsmē, bet tas nav centrālās bankas galvenais uzdevums. Proti, daudzi varbūt to vēlētos, bet neuzskatu, ka tas mums būtu šeit jāuzsver. Uzskatu, ka ir svarīgi norādīt, ka Eiropas centrālā bankā dažādās jomās, piemēram, OMT sistēmā, ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu, un iespējams tirgos ir parādījies pārāk daudz naudas, un līdz ar to Eiropas centrālā banka ir izpildījusi savas funkcijas. Nu, šos faktus noteikti var apstiprināt, bet neuzskatu, ka tie būtu šeit jāiekļauj. Jūnijā procentu likmes tika samazinātas, tas ir ļoti svarīgi. Piekrītu arī tiem kolēģiem, kas saka, ka, ja procentu likmes tiek eh, pārāk ilgi turētas ļoti zemā līmenī, tad ilgtermiņā tās var radīt negatīvas sekas. Attiecībā uz kondicionalitāti piekrītu, ka reāla ekonomikai neatkarīgi no šiem nosacījumiem un neatkarīgi arī pašai no sevis ir érdekében, hogy a transmissziós politika hatékonyabb legyen, vagy ir jāatgūst tas. Túlzott kamatlábak csökkenjenek. Um, azt gondolom, hogy pārējais politikai ir jābūt eh, veiksmīgai un eh, iespējams, ka procentu likmes atkal nāksies pacelt. Eiropas ekonomikas nozare un finanšu nozare saskaras ar lielām problēmām, bet ne jau uh, tāpēc, ka netiktu piešķirta aizdevumi. Tā ir tikai daļa no problēmas. Ja ir runa par vērtspapīra programmu, tad es piekrītu, ka tā ir ļoti liela nozīme, taču vēlētos norādīt, ka attiecībā uz valdībām varbūt šeit vēl nav atrasts ilgtermiņa risinājums, jo galu galā Eiropas centrālās bankas uzdevums nav E, veidot dalību valstu budžetus. Jebkurā gadījumā es apsveicu to, ka šie pasākumi nav jāveic ar kaut kādām ierobežotām e, summām, tad, tad e, apjomi šeit ir bieži pietiekami labi, bet nākotnē es uzskatu, ka nosacījumiem ir jābūt stingrākiem. Uh, Piekrītu tiem kolēģiem, kas ir iesnieguši savus grozījumus, pieprasot eh, atvieglojumus. Es atbalstu arī domu, ka Eiropas centrālajai bankai pavisam drīz būtu jāuzsāk šo pasākumu pakāpeniska likvidācija tik līdz eh, tirgos būs samazināsies spriedze. Es neuzskatu, ka Eiropas centrālajai bankai vajadzētu pacelt inflācijas līmeni. Vienalga, kāds būtu tā nolūks, proti, lai nodrošinātu budžeta sakārtošanu dalībvalstīs vai kādu citu iemeslu dēļ, neuzskatu, ka eh, šis pamatojums būtu pareizs. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka Eiropas centrālā banka ir jāvada demokrātiskā veidā. Taču es vēlētos norādīt, ka mans viedoklis atšķiras no dažiem grozījumiem. Esmu par to, ka neatkarība ir jānodrošina pēc galvenā mandāta izpildīšanas. No tā izriet, ka es atbalstu priekšlikumus, kas runā par monetāro dialogu, par intensīvu sarunu uzsākšanu piekrītu daudziem kolēģiem, un tas arī šeit un arī plenārsēdē ir vairāk kārt pieminēts, ka jaunās uzraudzības funkcijas Banku Savienībā ir uh, jāveic uh, nodalīti. Pēdējā doma attiecas uz regulējumu, bet ēnu referentu sanāksmē, gaņā mēs par to vēl runāsim. Tātad šeit ir runa par dažāda veida finanšu institūcijām un kā tās vajadzētu vien no otras nodalīt. Ir iesniegts ļoti daudz grozījumu, piemēram, attiecībā uz eiro kā uz starptautisku valūtu, arī attiecībā uz sieviešu lomu. Eiropas centrālās bankas eh, valdē un tā tālāk, bet noteikti, ka šos grozījumus mēs vēl pieminēsim mūsu ēnu referents sanāksmē. Thank you very much. Uh, now for the ALDE group, Niels Torvalds. Liels paldies, tagad ALDE grupas vārdā Nīlam Torvaldam vārds. Paldies, pirmkārt es vēlētos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu. Neiedzināšos visos šajos daudzajos grozījumos, jo uh, Daudzus esam jau šeit apsprieduši, daži varbūt nav nemaz tik būtiski, tāpēc atlasīšu tikai divus, trīs, ko vēlos komentēt. Pirmkārt, neuzskatu, ka mums šeit vajadzētu pieprasīt līguma pārskatīšanu. Tas eh, pilnīgi un absolūti pārkāpj šī ziņojuma kompetenci. Silvija ir izgājusi, bet uh, Silvija ir iesniegusi grozījumi par akadēmiskām un intelektuālām debatēm, kas, protams, ir vajadzīgas, bet nāsmu pārliecināts, ka mums vajadzētu to pieminēt ziņojumā. Katrā ziņā nāsmu pret šādu debašu ierosināšanu, bet uh, mēs noteikti neatbalstam nekādas eh, prasības pārskatīt līkumus šajā posmā. Uh, Iespējams, mums var būt kaut kādas tādas intelektuālas diskusijas par šo jautājumu. Otrs attiecas uz uh, valodas maiņas kursu politiku. Protams, mēs to varētu apspriest. Bet uh, šis jautājums, protams, attiecas arī uz ekonomiskajām nozarēm katrā valstī. Mums noteikti vajadzētu atcerēties, kas notika 70. gados, kad mēs centāmies risināt ekonomiskas problēmas ar devalvāciju. Devalvācijas sākumā vienmēr ir patīkama. Nu, tad, kad jūs čurājat gultā, gets, uh, messy. sākumā ir patīkami. <laughs> Devaluations in this uh, regarding the, the euro also. So that's not that's not the, our approach to the problem. Amendments 14 to 16. Tā nav pareizā pieeja problēmai. Mums vajadzētu atgriezties pie 14. un 17. punkta. Protams, ir jādomā arī par atbildīgumu. Ik viens no mums uzsver eh, to, ka demokrātiskā atbildība ir būtiska, bet nu no to Uh, uh, Taču tam nav jābūt par iemeslu, kāpēc Eiropas centrālā banka uh, nevarētu būt tik neatkarīga, kādai tai jābūt. Mēs uzskatām, ka monetārās politikas vārdā ECB ir jābūt neat, ļoti neatkarīgai. Vakar mēs uzklausījām Dragi kungu un patiesībā izrādījās, ka neviens nezina, kurš pieņem galīgo lēmumu. Līdz ar to lielāka pārskatāmība uh, par ļaunu vis nenāktu. Mēs runājam par ECB eh, e lomu trojkas ietveros. Eh, kad runa par šo ziņojumu daļu, tad šeit esam uz eh, pareizā ceļa. Tā tad. Mums būs auglīgas diskusijas ar Pitelu un citiem, domāju, spēsim atrisināt dažas problēmas. Paldies! Who's... Eh, paldies. Kurš izteiksies zaļo grupas vārdā? Jā, mūsu ēnu referente Eva Žolī šodien nevarēja ierasties, tāpēc es nolasīšu to, kas viņai bija sakāms. Pirmkārt, eh, liels paldies par jūsu labo sagatavoto ziņojumā projektu. Uh, Tas noteikti mums eh, ļaus sagatavot labu galīgo ziņojumu projektu. Bet es vēlētos norādīt, ka šeit nav nekādu komentāru par ECB iesaistīšanos trojkas darbā, un tāpēc mēs eh, gribētu lūgt eh, pārskatīt trojkas modus operandi um, un tā vietu ECB ietverā. Mums vajadzētu pārdefinēt atbildīgumu un nodrošināt arī Uh, palīdzības programmu uh, ieviešanas iespējas demokrātiskā veidā. Mēs uzsveram, ka nevajadzētu veidot šādas palīdzības programmas ar tādiem pārāk pozitīviem pieņēmumiem. Tāpat arī mēs atbalstam Oles Šmita 161. grozījumu, kur ir runa par ECB, SVF un Trojkas sadarbības pārskatīšanu. Uh, Tāpat arī mēs vēlamies nodrošināt lielāku cauradzamību ECB darbībā dalību valstīs, kuras cieš no ekonomiskās krīzes. Un šajā sakarā ir ļoti būtiski norādīt eh, tieši tāpat, kā tas ir minēts mūsu 2012. gada grozīmā, ka maksāt nespējas eh, jēdziens eh, un likviditātes trūkums eirozonā pašlaik nav pietiekami skaidri nodefinēts, jo uh, ir grūti noteikt, kāda situācija rodas bankā pēc legālas eh, maksātnespējas noteikšanas, vai arī tādos gadījumos, kad uzraudzības iestādes izlemj, ka institūcija neatbilst minimālajām prasībām, kas ir noteiktas kapitāla prasību direktīvā. Nu, šis jautājums atgādina manas latīņu valodas stundas skolā, tas ir ārkārtīgi garš. Uh, Mēs uzskatām, ka šāds skaidrības trūkums ir jārisina, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un veicinātu finansiālo stabilitāti. 146. grozījumā mēs aicinām ECB Eiropas parlamentam atklāt eh, slepenās vienošanās par uh, finanšu aktīviem starp eh, dalību valstu bankām un ECB, kur ir runa par dažādu veidu aktīviem, tā skaitā valdības obligācijām, kas E, Eirozonas centrālajās bankās var atrasties bilancē. Mēs uzskatām, ka centrālā banka var būt neatkarīga, bet tas nenozīmē, ka tai ir jābūt necauredzamai. Attiecībā uz likviditātes palīdzības jautājumu mēs gribētu, lai ECB tālāk strādātu pie savas caurdzamības un atklātu in institūciju vārdus un arī nosacījumus, kas saistās ar uh, likviditātes palīdzību. Tā skaitā e, e, te ir runa arī par procentu likmēm. Konsolidētajā paziņojumā e, šī summa sasniedza 206 miljārdus eiro, kas ir ārkārtīgi liela naudas summa. Papildus mums vajadzētu atgādināt ECB par tās apņemšanos atklāt OMT juridiskos dokumentus, uh, kur ir runa par programmas piemērošanu. Tāpat arī mums vajadzētu atbalstīt jaunus mehānismus, lai palielinātu ESM programmu demokrātisku atbildīgumu. Tāpat eh, vairāk no mūsu grozījumiem ir veltīti eh, kredītu nodrošināšanai MVU un monetārās politikas nozīmē šajā sakarībā. Piemēram, mēs ļoti uh, daudz uzmanības uh, pievēršam tām institūcijām, kas gūst labumu no likviditātes programmām ECB, un otrkārt ECB vajadzētu izskatīt iespējas ieviest jaunus parastus pasākumus, lai nodrošinātu labākus finansēšanas nosacījumus MVU visā kopējā tirgū. Šādi pasākumi ir pat vairāk attaisnojumi, ja mēs ņemam vērā um, milzīgo atbalstu un netiešās subsīdijas, ko eiro sistēma ir sniegusi banku nozarei. Šajā pašā sakarībā mēs atbalstām 59. grozījumu, ko ir iesniegusi Silvija Gulāra, kā arī 63., 68., 125., 127. un 128., ko ir iesniegusi kolēģis Tremosa. Tāpat arī 70., 77., ko iesniegs Bačesku kundze. Uh, Šie grozījumi katrs norāda uz nosacījumu noteikšanu kredīti institūcijām, kas gūst labumu no ECB atbalsta, lai tās varētu palielināt kredītlīnijas MVU. Ņemot vērā uh, īru e obligācijas, mēs vēlamies uh, nodrošināt, lai tiktu sniegta informācija par šiem jautājumiem. Uzskatām, ka ir ļoti svarīgi stiprināt to ziņojuma daļu, kurai runa par banku savienību. Šeit ir jāparedz atsauce par efektīvu uh, supranacionālo rezervi, tāpat arī par vienotu sanācijas mehānismu un uh, garantiju depozītu schēmām. Ir jāpievērš arī uzmanība obligātai institūciju nodalīšanai un uh, a, banku aktivitāšu nošķiršanai, ja šīs aktivitātes ir vitāli nepieciešamas reāli ekonomikai. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka mēs uh, ļoti lielu uzmanību pievēršam visiem grozījumiem, kas iet mazliet par tālu. 24. grozījumā kolēģis Langens uh, sūdzas par to, ka procentu likmju līmenis ir pārāk zems. Uzskatām, ka Šis komentārs radīs eh, grūtības eh, dažādiem tirgus standartiem. Epings eh, cenšas izmantot ziņojumu, lai norādītu, ka obligācija pirkšanas programmas ir nelegālas. Mēs uzskatām, ka šo ziņojumu nevajadzētu izmantot šādiem apgalvojumiem. Mēs labprāt piedalīsimies diskusijās un gaidam arī labus kompromisu priekšlikumus. Paldies! Vai kāds vēl vēlas izteikties? Varbūt jūs eh, varētu tad man to darīt zināmu. Pirms došu vārdu atkal referentam. Es gribētu aicināt sekretariātu meklēt tos cilvēkus, kas ir atbildīgi par 15. un 16. darba kārtības punktu. Nu, dienu nevēlos uh, izsludināt pauzi. Tas nozīmē, ka man ir vajadzīga Danute Hibnere, Damičī, Filips Lamberts un arī Jurgens Klūte tā lai mēs varētu arī izskatīt Gejas Svinbērnas ziņojumu. Un tāpat arī ir jāmeklē ēna referenti, kas runās par 16. darba kārtības punktu, un viņiem vajadzētu pavēstīt, ka vajadzētu ierasties uz komitejas sanāksmi ātrāk, nekā viņi bija to ieplānojuši. Jebkurā gadījumā atgriezīšos tagad pie Džanī, jūs varat runāt apmēram 20 minūtes. Jā, liels paldies. Man vajadzīgs tikai desmit sekundes. Vēlos pateikties kolēģiem. Um, katram bija sava loma, saņēma viņiem grozījums daudzos aspektos. Mēs vienojāmies īpaši par pārskatāmību. Un tad tiksimies uh, ceturtdien rītā, tad, nu, kad varēsim tālāk virzīt šo lietu uz priekšu. Un tad ziņojums atainos paustās nostāju šajā komitejā. Paldies! Labi, turpina priekšsēdētāji, paldies! Darba grafiks ir šāds. Mēs balsosim 4. 5. novembrī, un tad plenāra sesijā tas tiks pieņemts decembrī. Eh, nevēlos gaidīt līdz 15.35 vienkārši ejot uz manu biroju un tad tūlīt nākot atpakaļ. Tad varbūt pavisam neliela pauze, tā tad 15 eh, pāri 4. Lūdzu, esiet atpakaļ, tas ir tātad 20 minūtes agrāk nekā paredzēts sākotnēji, un tad mēs varēsim ārā pabeigt. Žanpoli, vai tev ar to problēmu? Nē, man nav problēma, to saka Žanpoli. Bet jūs redzat, cik daudz. Uh, šeit ir kolēģi klāt, tad patiesībā rezultāts būs tāds, ka tie, kas vēl ir šeit, tikai dosies prom. Tad būtu mazliet eh, skumji, ja mēs pabeigsim darbu divatā. Esmu ar vienu priecīgs būt jūsu priekšā, taču pārtraukt darbu uz ceturksni man šķiet tas nebūtu īsti saprātīgi priekšsēdētāji. Es aicināju tātad tikai par ceturksni samazin, pauzīti noturēt, un es aicināju sadabūt rokā tos, kas uzstāsies pie darba kārtības punktu numur 15, 16. Jā, es zinu, daži no mums šeit ir klāt, citi nav. Esmu labprāt gatavu piekrist, jā, darīsim tā kā jūs ierosināt. Taču es domāju, kolēģiem kaut kas ir sakāms par eh, sanācijas un noreglējumu režīmu iestādēm, kas nav bankas, paksam maksājuma kontiem. Tātad, sākotnēji bija paredzēts laiks 16.35, tad tagad es aicinu, lai mēs sāktu darbu 16.15, 16.20, lai varētu sameklēt rokā tos, kas izteiksies par nākošajiem punktiem jo citādi mēs tērējam mūsu laiku vienkārši grozot īkšķus. Es ceru, ka asistenti un citi jau uh, eh, druģainī sūta izziņas saviem deputātiem, lai viņi nāk uz sēžu zāli. Tātad. Desmit minūšu pauze Žanpolu. Ja vēlties par kaut ko runāt, kaut ko apspriest, es ar gandariem jūsos uzklausīšu. Varbūt jums ir kāds viedoklis par īsās pozīcijas pārdošanu, tas jau būtu interesanti, vai ne? Okay, right, let's, let's resume. We've... Labi, atsāksim darbu. Esam sapulcinājuši galvenos spēlētājus par kejas ziņojumu. Renauda šodien nav klāt no e, sociāldemokrātiem, bet viņš ir sagatavojis e, komentārs kādam kolēģim, varbūt man būs jāizlas. <clears throat> Man tas varbūt būs interesants, tāpēc, ka uh, šis piezīmes ir itāļu valodā. Nu labi, Kei, dodu vārdu tev par uh, ziņojumu projektu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ir plaša pārkā, pār, plaši pārklājas grozījumi no dažādām politiskām grupām. Uh, Un arī tad, ja atsevišķie grozījumi nepārklājas, es tā kā referentum ar rādu atbalstu daudziem grozījumiem, vairākumam grozījumu, kas tika iesniegti. Tā tad tie ir labi iedars oriģinālajā ziņām. Ņemot vērā, cik plašs bija konsens par ierosinātiem grozījumiem, pagājušas nedēļas spēja izplatīt eh, pirmos kompromisus, uh, <clears throat> par kuriem ir vienošanās ēnu referenti, tos ir saņēmuši, vēl kāds vēsta, protams, eh, deputātos var saņemt. Taču bija dažas jomas, jomas, kur man nebija gluži skaidrs, ko kolēģi ar saviem grozījumiem grib panākt, un tiem žēl. Daži no šiem grozījumiem bija no Dominiči kunga paša. Es ceru, ka viņa komentāri mazliet paskaidros tos grozījumus, kuri man nebija saprotami jo tas mums palīdzēs saprast, kādā virzienā tad reāli dosim. Mani grozījumi šī, šai ziņumā bija nedaudzi, galvenokārt tie piebilda papildu informāciju, kas tika savākta un publicēta, kopš mēs sagatavoju šo ziņu. Man jāsaka, arī e, mazināju e, neskaidrības, e, divdomības, kas sākotnēji bija radušās. E, Un kolēģi norādīja, ka divējādi varēja saprast eh, vienu vai citu domu, un tāpēc mēs te mazliet patīriem. Es augšu nelieliem jomām, kuras manā skatījumā ir tīrāms, jo konsens jau pastāv. Daž, dažas lietas attiecas uz apdrošināšanas nozaru, tas ir ļoti ierobežoti kā jau sākumā sacījām, ļoti nedaudz ir par uh, apdrošināšanu, taču starptautiskā apdrošinātāju, apdrošināšanas uzraudzības organizācija ir sniegusi savu ziņojumu un uh, tā atziņuma iestrādāt šai ziņojumā. Es domāju, ka ļoti svarīgi atzīt, ka tas ir ļoti augsta līmeņa uh, sākotnējais darbs un ļoti daudz vēl ir darāms, pirms mēs kaut ko varētu pieņemt tiesību aktu uh, ziņā Eiropas Sanības līmenī. Šie ziņojumi tika pieņemti no globālā sistēmas uh, risku viedokļa, un mēs šajos ziņojumos esam identificējuši uh, dažus riskus, uh, uz kuriem norādīja mm, apdrošināšanas uzņēmumu no Eiropas, bet ne visi tie riski attiec arī uz Eiropas Savienību. Tomēr mums jānodrošina darbs, kā nodrošināt, lai darbs pie maksātspējas divi un omnibus regulas eh, um, tikt pabeigts pirms mēs pabeidzam šo. Vēl viena joma ir diezgan diskrēta, tur bija pavisam nedaudz grozījumu un tika panākts šiet plašs koncepts. Mans pašs uh, grozījums par uh, eh, regulu centrālajiem vērtspapīra depozitāriem. Uh, Es gribētu, lai komisija mazliet detalizētāk pastāstātu, kā viņa domā īstenot savu darbu. Es domāju, attiecībā uz centrālajiem vērtspapīra depozitāriem vēl ir daudz darām, jo tiem ir nozīmīga loma krīzes situācija, un es saprotu, ka te jābūt ir būtiskai funkcijai um, strīdus risināšanai, Un es domāju, ka centrālo darījumu partneru loma šeit eh, ir izšķiroša, taču definīcija vēl ir jāprecizē. Viena joma, kur ir mazliet atšķirīgāki viedokļi, attiecas uz eh, centrālo darījumu partneru eh, atveseļošanas lēmumu. Es ceru, ka mēs iegūsim smalkākus uh, komentārus no ēnu referentiem, ņemot vērā to, ka mēs gribam starptautisku konverģenci un, un pārobežu raksturu uh, šiem centrāliem dar, darījuma partneriem un centrālajiem vērtspapīra depozitāriem ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šī konverģence. Es domāju, mums ir izdevies to panākt mūsu grozījumos. Domāju, ka manos grozījumos esmu sīkāk pastāstījusi par uh, centrālo darījumu partneru strīdus risināšanu. Tas ir svarīgi. Es domāju, ka visi produkti, kas saistīti ar centrālo darījumu partneru darbību, tiktu iekļaut šajā atvesļošanās uh, plānā. Šie uh, produkti parasti netiek uh, virzīti ar centrālo darījumu partners starpniecību, taču te ir jāņem varas daži īpaši faktori. Es domāju, ka visiem produktiem, kas saistīti ar CCP, ir jābūt uh, atvesļošanas plānā, un tad uh, tie ir uh, pēc tam arī jāapstiprina. Viens no jautājumiem. Ja Eh, kas bija problemātisks, bija ierobežošana defaulta fondam. Eh, tik norādīts, ka centrālo darījumu partneri savos defaulta fondos eh, grib rast risinājumu šim, šīm garantijām centrālo darījumu partneri var izraizīt konfliktējošas problēmas, ka, piemēram, ir default uh, fonds uh, krīzes situācijā, kur līdzekļi var pietrūkt. Jāskatās, kāds ir konfliktējušās intereses un vai nākošajā atveseļošanas rezolūcijas plānos būtu iekļaujams šis aspekts. Un nu, tad ir eh, atšķirība starp eh, atveseļošanu un atrisināšanu. Tas tad ir eh, ēnu referents sanūksme, sanāksme, vēl jāspriež tātad, kādā ziņā tas saistīts ar atvesļošanu, kādā ziņā ar problēmas risināšanu. Es nedomāju, ka uh, centrāliem darījuma partneriem, darījuma reģistriem ir katrā situācijā jāiejaucas, taču mm, vadībai jādarbojas tā, kas šiem reģistriem varētu būt papildu līdzekļi pieejami, papildu instrumenti, un šai strīdus risināšanas iestādē ir jābūt iespējas pēc iespējas ātrāk iejaust, iejaukties, ja tā tu uzskat par vajadzīgu. Vai tas attiektos uz parasto kapitālu, vai arī, lai aizsargāt plašāku tirgu. Un e, centrālo darījumu partneri nekad neizmantoja savu default fondu 2008. gadā. Tas nozīmē, ka robežām ir jābūt pavisam stingrām. Un te nav runa par parasto biznesa situāciju, bet par tādu situāciju, kurā mēs nekad līdz šim nebijām bijuši. Tātad tie ir nopietni jautājumi. Tāpēc vēlos, lai atrisināšanas iestādē būtu pēc iespējas plašāks pilnvars, lai tā varētu iejaukties pēc iespējas drīzāk un visvairāk man uztrauc operāciju turpināšanās. Pēc iespējas ātrāk tas ir jādara, lai varētu nodrošināt uh, operācijas tālāku darbību. Mēs atrisināšanas uh, iestādēji paredzam elastību. Uh, un tāpēc mēs nosakām to sākumu punktu. Un te ir runa par uh, client assets. Ir jānodrošina atbilstoši, uh, nediskriminējoši pieeja visiem fondiem. Centrālo darījumu partneriem ir uh, tieša saikne ar viņu apstiprinošo iestādi. Taču jānodrošina, lai viņam nebūtu tiešo saikšu, saišu ar šīs iestādes e, klientiem. Es uzskatu, ka te tiešām pastāv krī, e, risks, ka krīzes situācijā e, galvenais kapitāls nonāks to cilvēku rokās, kam nav nekādas teikšanas par centrālo darījumu partneriem. Un iespējams, ka diskants būtu nepieciešams, taču nepieciešams tas ir tikai tad, ja risināšanas iestāde grib pēc iespējas vairāk eh, nodrošināt sadalījumu pa visiem partneriem, lai eh, sistēmiskais skaitējums būtu pēc iespējas mīkstāks. Eh, tad, ja licencējušā iestāde negrib aizsargāt uh, savus klientus, jo tā ir riskanta situācija, tad uh, jāiestaist ir uh, uzraudzības iestādi. Pie tā vēl strādāsim tuvākais nedēļas, taču ņemot vērā grozījumus, kas jau iesniegti, var spriest, ka mēs varam rast plašu konsensu un nosūtīt spēcīgu vēstījumu komisijai, ka patiesībā klientu um, vērtspapīra atšķiras no centrāla darījuma partneru vērtspapīra. Mums jānodrošina klientu īpašuma aizsardzību. Paldies, esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus. Paldies. Thank you very much, Kay. Uh, and now I'll move on to the show. Paldies, Kay, un tagad pārējām pie Anna referenti. Danut Hubner, Eiropas tautas partijas vārdā. Jā, paldies, man jāatvainojas, bet es būšu spiesti doties ātrāk projām, jo man ir jābūt citā komitejā. Vispirms vēlos pateikties Kejai par to, ka viņa spēja formulēt šos kompromisus un pagājušajā nedēļā ar mums par tiem vienoties. Tik tiešām tas, ka viņa spēja to izdarīt ataino to, ka ir liela vienprātība starp ēnu referentiem un referenti, un cerams, ka mēs varēsim apstiprināt šos kompromisus un spēsim arī atrast kompromisus citos šī ziņojuma jautājumos. Vēlos norādīt uz dažām problēmām, par kurām mums ir jāmeklē kompromiss, un es ceru, ka es pareizi interpretēju tos. Kā es saprotu, ka kompromiss atspoguļo to, ka sanācijas un noregulējuma plāni, ka šīs e, sadarbība notiek starp centrālajiem darījumu partneriem un centrālajiem depozitāriem, ka ir galvenokārt jākoncentrējās uz uzņēmējdarbības turpināšanu, bet ir dažas infrastruktūras daļas, kurām nav alternatīvu piegādātāji. Līdz ar to nespēja darboties, tik tiešām atstātu graujošu efektu. Tāpat arī grupu noregulējuma plāns Par to ir jāvienojas dažādām noregulējuma iestādēm. Ja grupai ir struktūras dažādās jurisdikcijās, it īpaši, ja ir runa par centrālajiem darījumu partneriem, manuprāt, kompromiss parāda to, ka ir nepieciešams pakļaut to banku licencēšanai, nevis režīmam, kas e, tiek pie, piedāvāts bankām saskaņā ar uh, attiecīgo noregulējumu sanācijas direktīvu un attiecībā uz centrālajiem depozitārajiem. Referē, uh, šis ziņojums pamatā koncentrējas uz to, uh, lai saglabātu viņu primāro funkciju. Šeit eh, kompromiss eh, vērsts uz to savukārt, lai saglabātu arī citas eh, depozitāriju funkcijas, kas iekļauj arī citas pakalpojumus, citas funkcijas. Kompromisi, manuprāt, satura arī daudz visaptverošāku formulējumu par apdrošināšanas nozari. Uh, uzsverot nepieciešamību ņemt vērā attīstību maksātspējā divi. Tāpat arī, lai iet eh, tālāk par 98. gada noregulējumu direktīvu un tālāk to attiecās uz maksājumu sistēmām. Bet es piekrītu jums, ka ir vairāki neatrisināti jautājumi jo nav vēl panākti kompromisi. Un es ceru, ka sākot ar nākamo nedēļu, kad ir mūsu pirmā sanāksme, mēs varēsim atrisināt šīs problēmas. Ir tīpaši attiecībā uz vērtību, kuru gūst klienti, bet arī attiecībā uz aktīvu kategoriju nodrošināšanu Tāpat arī jautājums par to, kad notiek pāriešana no sanācijas uz noregulējumu. Un pēdējais jautājums, ko vēlos pieminēt, kur man grūti šobrīd saskatīt kompromisu iespējas, tas ir saistīts ar, ar brīvprātīgo tīrvērts dalībnieku piedalīšanos pirms centrāla darījuma partneru pār, pārvaldes eh, eh, likvidēšanas. Bet eh, tie tās tāds galvenās problēmas, kuras es šobrīd saskatu, bet man priecē tas, ka virzamies kopumā vienā virzienā, un finanšu tirgi to noteikti arī sagaida no mums, un paldies Kejai par to, ko viņa ir paveikusi līdz šim. Paldies, Danat. Es saprotu, ka ļoti grūti, ja ir jāvada cita komiteja un vēl jāapvieno to ar šo. Mums nav šobrīd neviens, kas var nolasīt Leonardo piezīmes. Es esmu Aldīra, Alda grupas referente, tāpēc sākšu ar savu daļu tālāk. Paldies, Kejai, par ziņojumu. Es neiesniedzu lielu grozījumu skaitu, jo es uzskatīju, ka e, tu jau daudz pareizi norādīji Uh, savos grozījumos, savā prezentācijā. Šis var būt tas normatīvais akts, kā komisija to saka, kas aptver visas iestādes, kas nav bankas un to uh, sanācija un noregulējumu, bet uh, aptvert visu būtu pārāk uh, ambiciozs plāns, tam būtu nepieciešama vairāk tiesību akti. Manuprāt, ir svarīgi saglabāt būtiskākās funkcijas, īpašas stresa apstākļos, un uh, lielākā daļa grozījumu arī uz to ir vērsti. Ir svarīgi ņemt vērā starptautiskās vadlīnijas, FSB un IOSCO it īpaši, bet uh, varbūt uh, tie varbūt tādi plašāku skatījumu nekā mēs vēlamies priekš Eiropas Savienības. Varbūt varētu tur mazliet detalizētāk to paskatīties. bet eh, nekonsekvence savukārt eh, radītu man bāžas. Uh, eh, 80. grozījumā es runāju par būtiskāko funkciju, critical functions definīciju, ka CSD vajadzētu turpināt uh, nodrošināt šīs funkcijas arī darbības pārtraukšanas situācijā. Tad, tad ir svarīgi runāt par to, kā to panākt. CSP, protams, ir vislielākais neatrisinātais jautājums. Manuprāt, ir svarīgi saprast, ka centrāls tīrvērts rezultātā daudz ko var iegūt, bet, protams, darījuma partneri ne īsti netiek aizsargāti tādā gadījumā, ja CCP bankrotē. Uh, Līdz ar to mums ir arī jāprecizē līguma vienošanās principus, tā lai šie bankrotējušie uzņēmumi nenodot tālāk savus zaudējumus klientiem, bet kā nodalīt e, šos zaudējumus, kas radušies citu iemeslu dēļ. Katrā ziņā šos zaudējumus nevajadzētu nodot tālāk ja, tas, e, ja šie zaudējumi balstās uz kļūdu vai nepareizu CCP darbību. S nodalījums starp sanāciju un noregulējumu ir ļoti sarežģīts. Uz Um, noregulējumi jāpāriet tikai tad, kad eh, bankrota likvidācijas procedūras ir izsmeltas, un to vajadzētu noteikti sanācijas plānā noskaidri norādīt. Tas varbūt saistīts ar eh, nodrošinājumu, kas tiek veikts. Attiecībā uz banku sanāciju tur būtu kāds nosacījums, ka, piemēram, jābūt intervencēm, uh, kas varbūt arī nav precīzi atbilstoši tam, kas ir sanācija plānā, jo reālā dzīve mēdz atšķirties no tā, kas tiek plānots, un es domāju, ka tas ir pieņemami, ja ir zināma elastība pieļauta. Jā, tas, protams, viss tiek skaidri paskaidrots. Jā, tātad sanācijas plāns bija tāds un tāds, bet jā, nu tagad mēs darīsim kaut ko citu. trialogā par banku noregulējumu sanāciju. Dažkārt padome saka, ka nu, bieži vien sanācija plāni ir tiek padarīti mazāk nozīmīgi, nekā tiem vajadzētu būt. Bet uh, tas ir drīzāk kā plāns, kuram investoriem sekot, lai saprastu, kas un kādā secībā notiks. Bet ja mēs nonākam līdz noregulējumam, tad eh, acīm redzot, šis pozīcijas ir jāpārņem, kas jāskat, protams, sadarbspējas kontekstā, nodrošināt piekļuvi. Tātad tur visvairāk cieši pārsvarā klienti, jo viņi nevar pārnest līdzekļus uz citu darījumu partneri no tā, kas ciešos zaudējumus un bankrotē. Mums līdz ar to ir nepieciešams pārskatīt sadarbspēju, it īpaši ņemot vērā to, cik tas ir svarīgi spēt pārņemt darbību bankrota gadījumā apdrošināšana. Nu, tur, protams, ir skaidrs, ka mums kaut kas ir jādara apdrošināšanas sabiedrība sanācija un noregulējuma situācijās. Domāju, ka to var balstīt uz kaut kādu milzīgu vispārīgu noregulējumu ietvaru, kas aptvertu absolūti visu, jo apdrošināšanas sabiedrības noregulējums un sanāca ir vēl sarežģītāk nekā banka gadījumā, ņemot vērā, cik lieli ir šie aptvērtie periodi. To nevar izdarīt tāpat vien garām ejot, tas ir milzīgs projekts. Mēs esam mēģinājuši izdarīt sagatavošanas darbu, ar grupu atbalstu strādājot pie maksātspējas divi, bet tas izgāzās. Un neesam īsti pavirzījušies uz priekšu, neskaroties uz to, ko mēs ar banku noregulējumu sanāciju esam izdarījuši, jo pārobežu aktīvu pārnes joprojām ir problemātiski, tur vēl daudz kas ir darāms. Bet kā jūs to arī norādījāt attiecībā uz CSD, tur var būt šad un tad kādas daļas, kur var teikt, ka jā, nonākot eh, vienā vai otrā problēmā, saskaroties ar vienu otru problēmu, mēs varam izmantot vienu vai citu pāntu. Bet aktīvu pārvaldītājiem tā ir pilnīgi atšķirīga situācija, jo klientu aktīvi ir nodalīti un tiek turēti tikai viņu vārdā. Un lai šie aktīvi varētu tikt pārnesti, viņi it kā ir nodalīti Un, ja aktīvu pārvaldītājs bankrotē, ir svarīgi nodrošināt to, lai eh, grimstot viņš ne, nepaņemtu līdz šos aktīvus. Tas gan nenozīmē, ka mums nevajadzētu skatīties uz to, kas notiek ar aktīvu pārvaldītāju, jo, ja bankrotēs liels pārvaldītājs, tas tā vai tā radīs graujošu efektu. Un tad šāda pārņemšana ir ļoti svarīga lai, lai gan gal galā tad varētu izvairīties no zaudējumiem klientiem. Tātad, nu, tāds ir tas kopējais virziens, kurā ir mani grozījumi. Es ceru, ka varēšu tikt vismaz uz dažiem, eh, uz dažām sanāksmēm ar referentu, eh, ja ne vismaz raksti sūtīšu ziņas. Tālāk Filipa Zaļajiem. Paldies, Šaron! Es droši vien būšu tāds pašos trialogos, kā tu. Tas nekas, tas e, Keja droši vien ar tajos būs. Jā, Keja. Izskatās, ka nē, nav tā, ka es strādāšu pie viena tā paša uh, dosie, bet nu man šoreiz radās tāda iespēja uh, ar jums strādāt. Nē, nē, nebija jau slikti Izrādās ir daži ECR kolēģi, ar kuriem pat ir iespējams sadarboties. Sāksim eh, ar dažām lietām. Man pirmkārt radās bažas, ka izveidojot normatīvo bāzi bankām, ka mēs piešķiram uh, priekšrocības dažām iestādēm, kas nav bankas, bet konkurē ar bankām. Līdz ar to komisijai nevajadzētu pārāk ilgi dusēt uz lauriem, pirms nāk lajā ar tālākiem priekšlikumiem. BRD direktīvas bankām, no kuras varēs izvairēties iestādes, kas nav bankas. Tātad efektivitāte tam, ko mēs darām attiecībā uz noregulējumu sanāciju, ir apdraudētas īsti neesmu sajūsmā par šo koncepciju ar vienādiem spēles noteikumiem, bet eh, nu, normatīvās, eh, normatīvā vide jābūt tomēr, ja tā ir jābūt vienādai. Nu, es nesagaidu, ka bankas un eh, iestādes, kas nav bankas, tiktu regulēts vienādi. Tad par dažiem elementiem Mēs esam apmierināti ar to, kā Keija strādāja attiecībā uz CSD uh, un CSP. CCP mums bija kāda izveidot sistēmu, bija arī vairākums par labu tam, ka ir iespējams eh, pārņemt to bankrota procedūras rezultātā. Nā, tas ne tikai tāpēc, ka līdz šim neviena nav bankrotējusi, bet uh, eh, CSD nav neviena instrumenta, kas varētu uh, nodrošināt visus zaudētos līdzekļus, un tas viņam neko neizmaksātu. Bet uh, Amerikā tā arī bija, un nodokļu maksātājiem beigās jāsadz zaudējumu. Darbs ir labi paveikts, un varbūt eh, izņemot jautājumu par to, kad sākas noregulējums, tad attiecībā uz CSD un CCP mēs vēl diez vai daudz ko vēl paveiksim. Tad attiecībā uz to, ka ir jādod manevrēšanas iespēja noregulējuma iestādēji, nu, mums bija tas pats. Eh, tāpat diskusija ir iepriekš. Es saprotu loģiku tā pamatā, bet ir jānodalā uh, Eh, prognozējamība un brīvarīcība. Nē, es nevēlos nevienas finanšu institūcijas noregulējumu eh, pēc scenārija, ka to īsteno burtiski dators, jo, protams, kad nav iespējams iepriekš paredzēt visas iespējas, bet tāpat laikā es nevēlos dot arī pilnīgu brīvību administratīvai iestādēji, kas ar savu rīcību vai tās trūkumu var radīt zaudējums visai sabiedrībai, tā skaitā finanšu jomā. Līdz ar to mums ir jāatrod pareizais veids, kā tikt galā ar šo situāciju, nodalot precīzi šīs divas prasības, tātad paredzamība un nepieciešamā rīcības brīvība, kas eh, ļautu izvēlēties pareizi sanāciju vai noregulējumu. Un viens no svarīgākajiem elementiem ir nodrošināt to, ka jebkura atkāpšanās no parastā darbības būtu jāpamato ar kopējo sanācijas vai noregulējumu izmaksu samazināšanu sabiedrībai. Man nav iebildumi, ja izmaksas ir tirgs dalībniekiem, jo mēs, principā, runājam šeit par valdību regulējumu reaģējot uz sabiedrības interešu aizstāvības nepieciešamību. Un, ja tas nozīmē lielāks eh, izmaksas iesaistītēm pusēm, nu, tas ir pieņemam, bet mēs nedrīkstam pārnešo zaudējumus uz sabiedrību pilnībā. Procentu likums. Tātad eh, ar maksātspēju divu tiek stiprināta šī sistēma, to mēs zinām. Bija interesanti uzklausīt uh, Eh, ko Dragi vakar sacīja par šo eh, svārstīgumu līdzsvaru, kā tas darbojas uz vienu pusi vai uz otru, un eh, ka ir nepieciešama simetrija. Tātad mēs uzskatām, ka viena lieta, protams, ir dzīvības apdrošinātāji, sanācija un noraglējumi vai, piemēram, IG organizācija, uh, kas eh, lielā mērā apdrošina finanšu produkts, jo no vienas puses it kā ir laiks, jūs spējat prognozēt, ka uztrieksieties virsū aizbergam, bet eh, tāpat laikā jums nav pietiekams eh, manevrēšanas iespējas Tāpēc varbūt attiecībā uz apdrošinātājiem mums būtu savādāks risinājums jāmeklē. Tātad 108, 21 un kā iesniedz Dēvids, kas un blakus sēž, par to arī man prieks. Jūs ne, toties neņēmāt vērā ierosinājumu nodroši, to, ko mēs iesakām komisijai, ka nodrošināt atbalstu. Uh, Nezinu, vai tas ir tādēļ, ka tāpēc, ka mēs balsosim vēl par šo ziņojumu. Vai arī tāpēc, ka jūs e, īsti nevēlaties, lai komisija pētītu šo jautājumu. Šīs ēnu bankas. Mēs redzam, ka liela daļa no banku darījumiem uh, pārvirzās uz iestādēm, kas nav bankas, līdz ar to mēs, e, manuprāt, radām kropļojumu tirgu, ja mēs uzliekam prasības bankām, bet neuzliekam prasības uh, iestādēm, kas nav bankas, bet kuras sniedz banku pakalpojums. Vispārējais princips eh, būtu, ja ir vienāds pakļaus riskam, tad jābūt arī vienādiem noteikumiem. Mums vajadzētu identificēt šos iestādes, kas nav bankas, un pakļaut viņus eh, tādiem noregulējumu procesiem, kas būtu nepieciešams. Mēs iesniedzām grozījumus 109 un 110 un būtu interesēti zināt, kāds ir jūsu viedoklis par tiem. Tālāk, viens no aspektiem, ko mēs bieži nepietiekam rūpīgi izskatām, ir nepieciešamība paskarīties katru finanšu tirgus daļu atsevišķi Protams, ka galvenokārt problēmas rodas mīja darbības rezultātā starp dažādām tirgus daļām. Mēs uzskatām līdz ar to, ka Eiropas eh, uzraudzības sistēma finanšu jomā, tas, tā, tas ir 38. grozījums, eh, prasa sistēmu, kas uzraudzīja tuvu reāli laikam uh, Tātad, lai varētu uzraudzīt šo miedarbības ar dažādajām tirgus daļām, un tas varētu palīdzēt mums laikus pamanīt sistēmiskos riskus, kas veidojas un pieaug. Un mēs domājam, ka visi piekritīs, ka prevencija ir labāk nekā noregulējums. Ar to arī šobrīd es beigšu un uh, Uh, redzēsim, vai jūs piedalīsieties BRD un uh, trialogos un vai SM process man ļaus to darīt, bet Šaronai vēl vairāk pienākumu ir. Uh, Jurgen, tī... Paldies, Jurgen, vai jūs vēlējāties ko teikt par šo jautājumu? Nē. Paldies, iesniegsim komentārus rakstveidā, bet pašlaik esmu aizņemts ar savu ziņojumu. Labi, pavisam drīz ķersimies tam klāt. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Es varbūt tagad izmantošu savas priekšsēdētājas priekšrocības eh, ļaunprātīgi un atgriezīšos pie šāda jautājuma. Mums ir, protams, jānošķir šīs lietas. Filips, eh, protams, teica, ka ir godīgi, ka ir svarīgi taisnīgi nošķirt tās lietas, kur ir kāds risks, bet, protams, ir jādomā arī par tādām sistēmiskām institūcijām. Mm, situācija noteikti ir sistēmiskākā bankā, nevis kaut kādā ēnu bankā, protams, atkarībā no tā, kāda ir šī ēnu banka. Ja tā ir tikpat liela un ar tikpat lieliem starpsavienojumiem kā banka, tad varbūt uh, tas ir būtiski, bet ja nē, un ja tas neietekmētu sabiedrību, tad varbūt to vajadzētu atainot uh, tā, lai sanācijas uh, plāni būtu proporcionāli institūcijām, tātad eh, šo institūciju sistēmiskumam. Labi, tad eh, tagad dodu vārdu jums eh, kopsavilkumam. Paldies, un tagad atsaucoties uz Filipa teikto, viss, kas nav iekļauts šajā teksta sadaļā, mūsuprāt, ir tik atšķirīgs, ka par to mēs balsosim atsevišķi, jebkurā gadījumā. Te ir jautājums par nozari kā tādu, tā noteikti atšķiras no pārējās tirgus infrastruktūras. Protams, mēs negribam teikt, ka tā nav kritiska, bet e, ir jautājums, vai mēs to iekļausim ziņojumā vai nē. Un es domāju, ka to mēs varētu atrisināt ar vienkāršu balsojumu. Un arī citos jautājumos noteikti mēs paredzēsim atsevišķu balsojumu. Te ir runa par tādiem atsevišķiem vienkāršiem papildinājumiem. Es gribētu teikt, ka mums ir jāizvēlas e, tāds pats temats kā attiecībā uz citiem iesniegtajiem grozījumiem. par uzņēmēju darbības pakāpojumu kontinuitāti. Visas politiskās grupas šeit ir vienisprātis. Tāpat ir e, svarīgi pateikt, ka visticamāk būs vajadzīgi atsevišķi rīki, lai saprastu, kā tad šīs problēmas ir radušās. Ja e, problēmas saistās ar pārvaldību, tad noteikti tiks izmantot atšķirīgi instrumenti nekā, ja kāds tirgus dalībnieks ir bankrotējis un tā tālāk. Un arī informācijas atklāšanas nosacījumi būs no tā atkarīgi. Protams, eh, ir jādomā par izmantoto terminoloģiju, un šeit ir noteikti vajadzīga skaidrība. Vairāk CCP pie manis ir vērsušies, sakot, ka visu, protams, nevar paredzēt, bet paredzēt var eh, ļoti daudz. You need to consider uh, and I don't want them considering it for the first time when it's happening to them. Tieši tāpēc mēs izmantojam šo terminoloģiju presumptive pass. Bet noteikti, ka šeit ir vajadzīga sagatavošanās. Nu, jā, gatavot savu bojāju nav patīkami, bet jebkurā gadījumā šī sagatavošanās ir vajadzīga. Noteikti tāpat ir vajadzīga pilnīga caurdzamība. Ja klienti nav iesaistīti, ja viņi nesēž pie galda un viņu uh, Eh, aktīvi var tikt izmantoti kaut kādai sanācijai vai glābšanai, tad viņiem ir jāsaņem šī informācija. Tāpat arī viņiem ir jābūt iespēja atkāpties, ja viņi uzskata, ka tas viņiem nav piemēroti. Ja viņi jūt, ka šeit ir tāda atšķirība vai atšķirības eh, sarunu vešana attiecībā uz partneriem vai klientiem vai CCP vai vienalga, mm, kurš atrodas otrā pusē, tad noteikti šī caurzmība ir pati būtiskākā. Eh, kā jau Filips teica, eh, ja ir novērzis no parastajiem noteikumiem, tad ir jāsamazina sloks uz sabiedrību. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir iesaistīti, un, protams, daudzi ir, daži ir vairāk vainīgi nekā citi, un daži savukārt uzņemas lielāku atbildību nekā citi. Esmu pārliecināta, ka mēs eh, pavadīsim ļoti daudz laika runājot par sanācijas institūciju iesaisti, kad tā sākas un tā tālāk. Es ceru, ka mēs visi esam pārliecināti par mērķi, ko mēs gribam sasniegt, un cerams, ka tuvāko nedēļu laikā mums izdosies arī to izdarīt. Iesniedzu tekstu pagājušajā nedēļā, ir vairāki temati, kas šeit pārklājas. Es domāju, ka mēs varēsim arī apspriest pārējos grozījumus Iespējams, cilvēki piekritīs to iekļaušanai. Un tad, kad šīs diskusijas būs beigušās, tad eh, cerams, ka sākot no nākamnedēļas mēs varēsim sagatavot galīgos kompromisus tā, lai komitejā varētu balsot 17. Eh, oktobrī. Īsti nezinu, kāpēc mums vajadzētu atkāpties no šī laika grafika. Protams, ja vien varēsim virzīties uz priekšu savā darbā, kā esam ieplānojuši. Jā, patiešām tāds ir grafiks. 17. oktobris ir balsojums komitejā, Un plenāra sēdē skatīsim šo jautājumu novembrī. Protams, ideja ir tāda, ka jo ātrāk mēs nodosim savas idejas komisijai, jo ātrāk komisija tās varēs pārņemt un virzīt uz priekšu. Esmu priecīgi, ka jums patīk šī. Uh, so we'll Presumptive pās ideja. Tagad mēs varam pievērsties 16. darba kārtības punktam, un šeit mēs skatīsim grozījumus Jurgena Klūtes ziņojumā. Bet vispirms vēlētos jums atgādināt, ka IMCO saskaņā ar 50. pantu uzņemas eh, kompetenci par eh, šo jautājumu, tātad pamata banku konti. IMCO komitejai nav ekskluzīvā kompetence. IMCO referente, kura šķiet vēl nav ieradusies, ir iesniegusi grozījumus tieši ekonomisko lietu komitejai. Mēs lūdzām, lai koordinatori uzskata, ka šis jautājums ir prioritārs un lai nobalso pēc iespējas ātrāk, jo tikai šādā gadījumā mums būs iespēja oficiāli ar padomi noslēgt šo jautājumu līdz šī sasākuma beigām. Mēs vēlamies, lai IMCO sāk debates par kompetencēm, jo mēs vēlamies virzīties uz priekšu diezgan ātri. Taču viņi savu darbu uzsāka pavisam nesen, gaidot priekšādātāju konferences iznākumu, un tagad uh, Viņi apgalvo, ka viņi nevarēs balsot ātrāk eh, nekā 27. 28. novembris, kaut gan viņiem ir ieplānotas sanāksmes arī 4. un 5. novembrī. Es gribētu teikt, ka mums vajadzētu ievērot, eh, mums vajadzētu pasvītrot to, ka IMCO laika grafiks balsot novembra beigās nav akceptējams, jo galu galā pastāv politiskā grība šo jautājumu virzīt uz priekšu pēc iespējas ātrāk, un galu galā viņu uh, viņu daļiņa šajā darbā ir tikai tāda neliela astīta no visa šī milzīgā suņa. Un es domāju, ka mēs varēsim tomēr balsot, kā bijām ieplānojuši 14. novembrī. Ja jums ir iespēja kaut kādā veidā ietekmēt IMCO komiteju, lūdzu dariet to un sakiet, ka mēs nevēlamies, lai viņi uh, liktu sprungoļus ratos un neļautu mums šo jautājumu pabeigt līdz šī sasākuma beigām. Jurgen. Jā, paldies, Šarona. Mums ir pārsteidzoši daudz grozījumu šajā ziņojumā. 734 grozījumi, ko kolēģi ir iesnieguši par uh, šo maskā, maksājumu kontu uh, jautājumu. Bet, protams, mums ir um, jāpaskatās uz to visu relatīvi, ir ļoti daudz līdzīgu grozījumu par vairākiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka skaita ziņā šo grozījumu ir daudz vairāk nekā satura ziņā, un es domāju, ka mēs tos visus tā labi varēsim aptvert. Es uh, domāju, ka tā ir laba zīme, ka ekon komiteja šo jautājumu uztver tik nopietni un mēģina uh, rast risinājumus, kas ļautu atvieglot dzīvi gan maksājumu pakalpojumiem, gan arī patērētājiem un, protams, arī pa atsevišķiem pārvaldītājiem un atsevišķiem klientiem banku nozarē. Šie risinājumi, kurus mēs vēlamies izstrādāt, attiektos uz visām dalību valstīm. Tieši tāpēc uzskatu, ka ir apsveicami, ka uh, ēnu referentu vidū ir daudz vairāk kolēģu, jo mēs šādā veidā redzam, kādas ir atšķirības starp dažādām dalību valstīm maksājumu ziņā, un tās visas ir jāņem vērā. Nedrīkstētu to visu tā nogludināt un pateikt, ka viss ir vienādi. Werneram Langenam ir taisnība. Pirmajā diskusiju kārtā viņš minēja, ka eh, pastāv kultūrāls atšķirības eh, tajā, kā mēs izmantojam uh, skaidru naudu. Bet ne tikai, viņš arī norādīja, ka nedrīkstētu uzspiest patērētājiem bankas kontu. Es gribētu teikt, ka šai nevajadzētu būt direktīvai, kas uh, klientiem uh, uzspiestu izveidot bankas kontu. Šeit ir runa par to, ka patērētājiem, kuriem bankas konts ir vajadzīgs un kur to vēlas, uh, E, tiktu piešķirtas tiesības arī šādu bankas kontu iegūt. Šeit būtu svarīgas trīs vadlīnijas, ko mēs nedrīkstētu aizmirst. Pirms došu vārdu ānu referentiem un kolēģiem, es vēlētos visiem atgādināt šo vadošo plānu. Es nedomāju, ka būtu prātīgi iet cauri visiem grozījumiem, to jūs noteikti sapratīsiet. Pirmkārt, maksājuma kontu direktīvai vajadzētu mums dot iespēju nodrošināt uh, iekšējo tirgu maksājumu ziņā. Šī tirgus sadrumstalošana nedrīkstētu būt par argumentu tam, ka mums ir šeit vajadzīgi kaut kādi izņēmumi. Protams, mēs redzam šo sadrumstalošanos, bet mēs vēlētos to pārvarēt. Ja runa par darbinieku brīvu kustību, tad uh, noteikti vajadzētu viņiem ļaut, teiksim, Lielbritānijā un Itālijā atvērt jaunu kontu un slēgt savu kontu izcelsmes valstī. Eiropas Savienībā ir ļoti daudz grūtību vairākiem atvērt savus kontus. Šeit ir runa gan par parādniekiem, gan arī par bezpajumtniekiem. Visiem, kas uh, vēlas eh, apmesties kaimiņu valstī vai arī vēlas sākt strādāt kaimiņu valstī, vajadzētu dot iespēju atvērt savu bankas kontu. Protams, arī jāpiemin ir studenti, kuri bieži vien saskaras ar šādām problēmām. Eiropas komisija ir ņēmusi vērā pilsoņu prasības un mēs kā deputāti arī nedrīkstētu apšaubīt eh, šādu problēmu esamību. Uh, Mums, protams, vajadzētu arī skatīties nākotnē. Ja Eiropas Savienības konkurētspēja mums ir būtiska, tad mēs nedrīkstam uh, apmierināties tikai ar kaut kādiem harmonizācijas mēģinājumiem. Ja runa par banku uh, maksu, tad uh, Rumānijā un citās valstīs bieži vien uh, cilvēki saskaras ar to, ka tas, ka konta nav, ir saistīts tieši ar kulturālām atšķirībām. Bankas bieži vien uzliek augstu maksu par kontu izmantošanu, un mums vajadzētu vērsties pret eh, šādu šķērsli ekonomikas attīstībai. Nākamais eh, - konkurētspēja. Ja uh, eh, pastāvs, pastāvēs tik lielas atšķirības starp bankām dalībvalstīs, tad mēs nevarēsim nodrošināt vienlīdzību maksājumu kontu ziņā un labu uh, Eh, konkurētspēju, ir jānodrošina labāku pakalpojumu sniegšana, ir, eh, iz, ir izteiktas bažas no vairāk politisko grupu puses, tas kā VPP e un ECR, kas eh, m, nevēlas nodrošināt pārobežu kontas dažādās bankās un dalību valstīs. Es, protams, varētu šeit pieminēt daudzas grūtības un problēmas, piemēram, konti ar vairākām valūtām, uh, Bet, ja mēs vēlamies ieviest modernas inovācijas, kas nāktu par labu 500 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, tad eh, mums eh, vajadzētu viņiem nodrošināt eh, tādas iespējas, kas viņiem ļautu brīvi izmantot savus bankas kontus ar dažādām valūtām visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Šajā sasaukumā Eiropas parlaments ir iestājies par šādu iniciatīvu. Šis eh, pašcības ziņojums tika pieņemts ar ļoti lielu vairākumu un tur eh, tika runāts par pieju vienkāršiem kontiem pēc iespējas vairākiem cilvēkiem. Šādus pamatkontus varētu izmantot eh, tikai tad, ja uh, pārasta bankas konta atvēršana šim cilvēkam ir tikusi liekta. Mēs vēlamies uh, vairāk runāt par tiesībām uz kontu, nevis par to, ka tie, ir tiesības atteikt kontu. Es uzskatu, ka mēs pārāk spēcīgi liekam uzsvaru uz to, kā šo pieju var apgrūtināt un kā bankas var atkal atvērt kaut kādas aizmuguras durvis. Bieži viena banku klientu rīcība dod bankām iespēju atteikt eh, klientiem izmantot savus kontus. Uzskatu, ka komisija varbūt šeit ir paredzējusi pārāk šauru definīciju. Te ir runa par tādu uh, nepatīkamu, nepieklājīgu izturēšanos. Uzskatu, ka šī definīcija ir diezgan neskaidra. Neuzskatu, ka mēs varētu šo definīciju izmantot tās pašreizējā formā. Mums vajadzētu to precizēt. Uh, Es ceru, ka komisija nāks klajā ar jauniem uh, formulējumiem, un mums tad vajadzētu paskatīties, kā tie izskatīsies. Trešajā daļā, kur ir runa par tiesībām uz piekļuvi pamatkontam, uh, ir jāpiemina arī krimināla rīcība, tā skaitā naudas atmazgāšana. Pamatos es uzskatu, ka mums ir jādomā par profilaksi, uh, bet esmu ticies arī ar banku pārstāvjiem, ar Vācijas banku pārstāvjiem, mums bija viedokļu apmaiņa, un mēs vienojāmies, ka naudas atmazgāšanu mēs varam konstatēt tikai pēc fakta izdarīšanas, un pēc tam tad mums te, šim jautājumam jā, ir jāpaiet no juridiskās puses. Es nedomāju, ka šeit mēs primāri interesējamies par naudas atmazgāšanu. Naudas atmazgāšana eksistē jau tagad Protams, varētu izmantot pretargumentu un teikt, ka mums ir jāskatās nākotnē, nākotnē mēs to varētu mainīt. Ja jauni instrumenti tiks veidoti, tad tos varēs arī ļaunprātīgi izmantot. Bet es neuzskatu, ka mēs varēsim izvairīties no naudas atmazgāšanas, veicot dažādas pārmērīgas pārbaudas. Šeit ir runa par prokuratūras darbu, uh, Tad, kad parādās kaut kādas skaidras šaubas par naudas atmazgāšanu, un ja tā tiek konstatēta, tad tas jau nonāk policijas un prokuratūras ziņā, kas iejaucas un slēdz kontu. Tātad te ir runa par bankas lietu. Ja tas tiek konstatēts, tad uz, te ir runa par krimināla tiesībām, un tad te ir runa arī par konta slēgšanu un naudas iesādēšanu. Šeit ir skaidri noteikumi, kas bankām ir jāievēro, taču es eh, negribētu šo direktīvu pārāk pārslogot ar šādiem nosacījumiem. Es uzskatu, ka mēs šādā veidā uh, padarīsim šo direktīvu patērētājiem nedraudzīgu. Tas būtu viss no manas puses, un tad labprāt uzklausīšu to, kas ir sakāms kolēģiem. Labi, liels paldies. Turpin priekšsēdētājs domāju, ka tas ir interesants jautājums. Vispirms ēna referenta Bernards Lange no Eiropas Tautas partijas. Dank, Frau Fos. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākumā atgādināt eh, pamatojumu komisijas priekšlikumam. Šis nav sociāli politisks eh, pamatojums, bet gan iekšējā tirpus pamatojums. Saskaņā ar sociāli politikas principiem, saskaņā ar uh, Eiropas eh, līgumu. Mēs esam tikai subsidiāri atbildīgi, līdz ar to mums ir jāskatās uz to, kas ir ehm, atbilstoši uh, ehm, iekšējiem tirgumam. 85 miljoniem 9% nav bankas konta, 25 miljoni vēlētos atvērt bankas kontu. Uh, pēdējos piecos gados tikai 16% no lietotājiem ir mainījuši savu kontu. Jautājums, cik liels ir pieprasījums? Ehm, Ziemeļa Eiropā ir pilns pārklājums un nav šādas vajadzības. Galvenokārt šis kārts ir divas dalībvalstis - Rumānija un Bulgārija. Tātad visvairāk skartās dalībvalstis, kur kontu cilvēkiem ir diezgan nelielā skaitā, salīdzinot citām valstīm. Tas par faktisko situāciju. Otrakārt, komisija ierosina, ka tā, tā tad tā ir direktīva un kura nosaka, ka dalību valstīm ir jāpublicē saraksts ar bankām, kas nodrošina pamatkontus ar dažām īpašām funkcijām Un tātad pirmkārt jau ir runa par bankas konta atvēršanu, bankas konta nomaiņu un vienkāršas un pārskatāmas nodevas vai maksas. Tātad mani grozījumi un no citiem EPP kolēģiem eh, nav gluži tā, kā Klūtskungs eh, ierosina katrā dalību valstī, eh, jebkuram ir tiesības atvērt kontu bet eh, drīzāk kā es to ierosinu katram savā valstī, kurā viņš dzīvo, vai valstī, eh, ko, ar kuru ir saiknes. Nevis, ka es atpūšos eh, atvaļinājumā Spānijā, piemēram, bet ja es tur studēju vai kā citādi esmu saistīts, tad man ir tiesības uz kontu šajā valstī, piemēram, studē, strādā vai tur ir otra dzīves vieta. Tas jau būtu grozījums, e, kas iet cauri e, kā kopēja līnija citiem grozījumiem. Tātad, tur nepieciešama definīcija. Otrakārt, e, es uzskatu, ka nav īsti pamatoti sacīt, ka mēs sastādīsim sarakstu ar vismaz 20 bankām, kā komisija ies, ierosina, kas pie, piedāvā šos pakalpojumus. Es savukārt uzskatu, ka katrai bankai var uzlikt par pienākumu piedāvāt vienu pamatkontu. Tātad, ja tas tiek e, aprobežots uz dalību valstīm, tātad ES pilsoņiem, kuriem ir saikne ar šo valsti, tātad valsts pilsonis, pirmā mājas vieta, otrā mājas vieta strādā vai mācās. Šāds pamatkonts protams, ir jādefinē no funkcija puses, tur es piekrītu komisijai, kas e, prasa tādas diezgan ierobežotas funkcijas šim kontam, bet ja kata, katra banka piedāvā vienu kontu, runa ir arī par lielāku konkurenci, lielāku caurskatāmību. Trešais - konta maiņa. Tā šeit tiek noteikti konkrēti nosacījumi, tā tad ir uh, tiesības uz konta ir atteicies no iepriekšējās, protams, par naudas atmazgāšanu jau tik runāts, par pārkāpumiem. Tā tad eh, tur mēs varēsim atrast eh, saprātīgu kompromisu. Bet kopumā es uzskatu, ka nevajadzētu šeit iet tālāk nekā nepieciešams. Bankām ir jāpiespiešas darīt. Viņas pretojas, saka, ka ir par dārgu, celt mēs paši piedāvāto. Es nedomāju, ka tas ir derīgs arguments. Uh, Manuprāt, ir skaidri jādefinē, kāda ir minimālās prasības. Mums arī nav nepieciešams liela deleģētie akti, kas uh, izaug par birokrātisku monstru, bet uh, mēs to varētu atstāt dalību valsts ziņā, kā viņi to vēlas veidot, galvenokārt uh, nosakot pamatprasības. Un tāds vispārējais ieva, ieskats Es eh, neesmu iesniedzis vairākas grozījumus eh, tikai tāpēc, ka citi to jau ir izdarījuši. Es domāju, ka es varu tiem piekrist. Un tad, eh, protams, banku pašu regulēju pašdisciplīnu, kas sasaucās ar 11. gadu vēl tiesību aktu. Nu, protams, ir arī izņēmumu gadījumi, īpaši gadījumi, par to mēs varēsim atsevišķi diskutēt. To es ne, nemaz nevēlos eh, šodien sākt, bet pie tādām lietām varētu pielikt šīs uh, banku nozarē uh, darbojošās. Wenn man Mitglied ist. Äh, in Deutschland gibt es die Sparda Bank. Mm biedrības. Eh, es esmu dalībnieks vienā šādā eh, krāju sabiedrībā, kur eh, viņiem ir zināmas prasības jāizpild, tur ir šādas šādas iespējas, un, protams, arī ir, man jāpaskarās konkrētais grozījums. 169 grozījums, kur ir paredzēts, ka aprakstītie, eh, aprakstītie ierobežojumi, kur ir paredzēts to, tas, ka šādas biedrības tiek izņemts no šī tiesība akta darbības jomas, un tas ir arī pareizi, jo mēs vēlamies uh, aizsargāt patērētājs, mēs nevēlamies kropļot konkurences uh, apstākļus. Es nevēlos iejaukties konkurences struktūrā. Es vēlētos nodrošināt patērētējiem pamatu pakalpojumu, tā kā to pra, pat, arī pamatoti prasa patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas. Bet eh, mums nav nepieciešams prasīt, lai cilvēkam ir iespēja atvērt konts 28 valstīs, bet gan balstīt uh, Uh, uz to, ka cilvēkam ir jābūt saistītam ar šo valstu. Tad viņam ir arī jābūt šādām tiesībām. Pie maksām, uh, protams, jāprasa lielāka caurskatāmība. Protams, ka ir jārunā uh, un jāanalizē tas, ka pamatā šeit ir problemātiski tikai divās dalībvalstīs un potenciāli vienā kandidātu valstī, kā Turcijā, bet tas mums īsto neinteresē. Bet, ja mēs vēlamies kompromisu pietiekam ātri panākt vēl šajā sasaukumā, tad mums vajadzētu runāt un balstīties uz eh, tādu minimālo prasību apjomu, bet neradīt papildus birokrātiju. Paldies! Uh, thank you. Paldies. Tagad sociāldemokrātu vārdā. Ole Ludvigsons. Paldies priekšsādātāji, tad paskatos uz iesniegtiem grozījumiem, tad es redzu daudz, daudz sološu ideju, valda liela interese par šo tiem. Idejas ir ļoti labas arī kompromisos. Es domāju, komisijas priekšlikums ir uzlabojams. Tāpēc esmu ļoti priecīgs par to, ka mums ir norisinājušās labas debats par kompromisiem, un esmu gatavs arī turpmāk veiksmīgi sadarboties. Te pašā laikā uzskatu, ka ir trīs skaidras tendences, kas parādās. Pirmkārt, patērētāja perspektīva ir diezgan vārga, vai arī dažos grozījumos vispār tās trūkst un tā nav laba zīme. Es domāju, ka daudzi maksājumu pakalpojumu operatori uzskata, ka viņi ir pārāk salīdzinot ar patērētājiem, ja padomā par tām interesēm, kas ataino šajā dokumentā. Ir daudz šēršļu vēl jāpārvar. Es domāju, mums pieeja jābūt nedaudz atšķirīgai. Mums šeit būtu jārīkojas tā, lai mēs veidotu tiesību aktus, kas darbojas patērētāja interesēs, jo vairāk tas nāks par labu patērētājiem, jo labāk tas būs vispār. Es domāju, patērētāja loma šeit nepārprotam ir jāstiprina. Vienīgi tā pozitīvās sekas no šiem tiesību aktiem būs jūtams. Eiropas saimnieba ir diezgan uh, plaša darbība šai virzienā. Mums arī būtu jāuzlabo šie aspekti. Eh, var paredzēt eh, konkurenci. Un es domāju, ļoti pārsteidzoši tas, ka tik daudzi cilvēki iestājās par tik šauru nacionālu perspektīvu. Es domāju, tas ir apkalnojums. Daudz iesniegtie grozījumi vienkārši vēlas eh, izšķīdināt vienotā tirgus perspektīvu. Uh, un uh, likt šķēršļus pārobežu aktivitāte, pārobežu aktivitātēm. Es domāju, ka pieņi šeit izrādītā attieksme ir tāda, viss ir jāpatur nacionāla līmenī, bet patiesībā šim tiesību aktam ir jāstiprina iekšējais tirgus. Un tas to var arī darīt. Tam ir jābūt vienkāršam instrumentam, kas veicinātu pārobežu kustību jāraugās arī uz terminoloģiju, kā tiek dāvēti maksājumu konti Eiropas Savienībā. Nu, terminoloģija jābūt vienkāršai, skaidrai, un tā ir jāveicina pārobežas eh, kustība. Un es domāju, ir labs pamats virzīt tālāk šo ideju. Mums jau ir tāda sistēma, ka, kam Eiropā būtu labi jādarbojas sepa. Jāceras, ka sepa sistēma ir pārobežu sistēma. Un tā ir vienkārši, manuprāt, arī laba ideja. Ir vairāk sarežģījumi valstīm ārpus Eiropas zonas, taču arī tie ir diezgan vienkārši risinājumi. Mums jāizmanto šai iespēja izveidot labāk integrētu Eiropas finanšu tirgu. Es domāju, būtu tiešām žēl, ja cilvēki vienkārši aprobežojas ar šauru nacionālo perspektīvu. Tas, man, manuprāt, ir pilnīgi nepareizi. Un treškārt, mums ir jāskatās, kā patērētājiem izmaksas var samazināt mm, tās izmaksas, kas saistītas ar pamatkontu. Es domāju, Visiem, visiem patērētājiem ir jābūt iespējai atvērt vienkāršo kontu. Neviens nedrīkst būt izslēgts, tāpēc vien, ka tas maksā par daudz. Manos grozījumos es atbalstu vispārējo komisijas priekšlikumu virzību. Modelis manā skatījumā ir labs, taču dažos aspektos tas ir jāstiprina attiecībā uz caurskatāmību Fees for accounts. E, Tur caurskatāmībai jābūt daudz skaidrākai. E, patērētājiem ir jābūt skaidram priekšstatam, kādas ir izmaksas viņu kontiem. Te mēs arī domājam par nodokļu jautājumiem. Ja mēs varētu iegūt eh, visu informāciju par uh, izmaksām, kas saistīts ar kontiem kādā valstī, tad uh, tas tiešām atvieglot mūsu uzdevumu. Tas tiešām nāk par labu. Tas mums ļaut izdarīt pareizo izvēli. Mums ir nepieciešami objektīvi un saprotam noteikumi. Ja mēs runājam par to, ka dalību valstis pašas varētu paturēt vai izveidot tādas sistēmas, kas nāk par labu uh, viņu patērētājiem salīdzinām ar pamats sistēmu, tad, nu, tā ir cita lieta. Katra valsts, kas vēlas tā rīkoties, kas vēlas efektivitāti patērētājiem uzlabot, lai viņi tā dara, tas ir jāatļauj. Taču runājot par pamatkontu ar uh, eh, pamatu funkcijām, jānodrošina, ka šī sistēma ir sabiedrības interesēs visiem kontu nodrošinātājiem ir jā, jāuzņems atbildība par to, ka viņu prece iekļauj arī pamatkontu. Mums ir jāizvairās no sociālā stigmatizācijas riska. Tāds risks pastāv, pastāvēt tad, ja katrā valstī būtu tikai viens um, šī pakalpojuma nodrošinātājs. Es domāju, tas tiešām būtu ļoti nelabvēlīgi, ja visi patērētāji, kas tiktu uzskatīti par eh, nevisai vēlamiem, beig beigās nokļūt vienā bankā. Es domāju, mums šeit jānosaka vispārējais tiesības. Mums ir jāiekļauj arī marginalizētās sabiedrības grupas. Ja mums būtu pamat maksājuma koncepts, tas būtu labs ieguldījums. Saka, tam ir jābūt vislētākajam kontam, kas pieejams tirgu. Es domāju, tas būtu efektīvs veids, kā samazināt izmaksas. Patērētāji, kas atvēr šādus kontus, nebūtu spiest maksāt uh, eh, liels maksas. Es domāju, ka debatas tuvāko nedēļu laikā būs ļoti produktīvas, jo šis ir svarīgs tiesība aktas kontu sniedzējiem, vienotā tirkus patēr, um, eh, integrācija un visiem patērētājiem. Daudziem patērētiem vēl ar vienu ir grūti uh, tiklāt maksājumu pakalpojumu par uh, atbilstošu samaksu. Mums jāsniedz savus ieguldījumus viņu situāciju uzlabošanu. Paldies. Paldies, un Filips Debakē Alde vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Liberāļu grupā mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikumu mēs varam atbilstīt, taču mūs uztrauc ne tikai nedaudzās dalībās ar savām problēmām, nav runa tikai par Rumāniju vai Bulgāriju. Ne tikai tām ir skaidrs naudas kultūru, un līdz ar to cilvēkiem ir grūtāk atvērt vai mainīt banku konts. Pēdējo nedēļu laikā esam satikuši cilvēkus ne tikai Spānijā un Itālijā, bet arī mm, cilvēks, kas strādā mm, pārobežai citās valstīs, arī viņiem ir problēmas atvērt bankkontus. Es domāju, šis ir labs priekšlikums ar skaidri, saprotam, filozofiju. Taču <clears throat> te ir divi mērķi. Pirmkārt, eh, finansiālā sociālā iekļaušana. Šis temats ir ļoti svarīgs, taču jāņem vērā uh, daži jautājumi, kas ir jūtīgi un atšķirīgās prakses atšķirīgās dalībvalstīs. Es tāpēc te aicinātu pieturēties pie, zināms, subsidiaritātes. Mēs varētu sacīt, mēs vēlamies vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem Eiropā, taču mēs nevaram gaidīt to, ka visas bankas visās dalībvalstīs to īstenos pilnīgi vienādi. Dažkārt ir kāda nacionālā banka, kas piedāvā pamatkontu, ir atšķirīgas struktūras dažādās dalībvalstīs. Es domāju, vienīgais, kas mums jādara, ir jāuzstāj uz nediskriminēšanu un dalību valstu ziņā jāatstāj tas, kā tas tiek īstenots ar kādu sistēmu. Es domāju, ir vesela virkne kritērija, kas mums ir jānosaka. Pirmkārt, jābūt saiknei ar dalību valsti, kurā cilvēki grib atvērt bankas kontu. Es domāju, tas ir tikai loģiski. Es domāju, tas nodrošina krāpšanās neiespējamību. Mēs runājam par parasto maksājumu kontu. Tas ļauj no bankomāta izņemt skaidru naudu, īstenot maksājums ar karti. Un ir minimāls funkcijas skaits, kas šeit ir jāiekļauj. Es domāju, jābūt uh, Eh, skaidrākai saiknē ir iekšējo tirgu ar šī priekšlikuma starpniecību. Runājot par banku kontu mainīšanu vai pārobežu banku kontiem, es domāju, būtu svarīgs solis uz priekšu studentu un eh, darba ņēmēju mobilitātei vienotē tirgū, taču tas jāizteno pakāpeniski. Pirmkārt, runājot par SEPA sistēmu, tā tika izveidota pirms dažiem gadiem. Tā vēl nav pilnīgi e, izveidota, jā, tā jādod laiks. Un dalība valstis un bankas, kas nevēlas šo sistēmu īstermiņā ieviest, ka tādā gadienā mums ir jālūdz, lai komisija kaut ko dara, lai būtu iespēja cilvēkiem uh, pāriet no viens bankas uz citu pārobežu režīmu. Ja mēs vēlamies pāriet no viens bankas uz otru robežu valstīs, tad tāda iespēja ir jāparedz. Un es domāju, patērētājiem tas nāks tikai par labu, ja mēs iestājāmies par harmonizētu terminoloģiju, terminu lietošanu. Tas veicinās arī caurskatāmību. Mums nav jāregulē uh, katrs komats, katrs punkts banku tekstā taču jāvalda skaidrībai. Mēs nevēlamies izveidot papildu birokrātsko slogu bankām un sarežģītu situāciju bankām. Šis ir svarīgs priekšlikums, tas ir eh, priekšlikums, kas attiec uz visām dalībvalstīm, ne tikai Bulgāriju, Rumāniju vai kandidātu valstis. Es ceru, ka ēnu referenti nākošajās diskusijās izskatīs mans priekšlikums. Paldies. Paldies zaļo vārdā. Fins. Te ir minēts zaļie pirms ECR. Nu, es nezinu, kas tad notika ar šo stafets pārņemšanu, saka priekšsēdētāji. Mans iespējas ir tāds, ka katreiz, saka Gigaut kungs, ja ēnu referents esmu es un Kamals, tad vienmēr Kamalam jārunā pēc manis. Nezinu, kāpēc, tas ir ļoti savādi, bet nu labi. Jā, tā tad. Eh, schon vorher, das glaube ich, ja. Jā, nu labi. Tagad tomēr runāšu angliski, saka Gigaut kungs. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt to, ka mums bija ļoti plašs eh, vispār tie atbalsts šim priekšlikumam. Tas bija kopējais institīvas, parlamenta institīvas ziņojuma rezultāts. Tad mēs eh, ieguvām šo priekšlikumu. Man nedaudz uztver process, kā tas pat labam norisinās. Es nezinu, vai padomu tiešām strādā pie šī dokumenta. Jā, būs laiks, varbūt mēs varētu uzklausīt komisiju, ja ir arī padomas pārstāvi, tad varētu uzklausīt padomi, kā tad tur īsti ir. Uh, jo nav jēgas mums virzīt mūsu darbu, paveikto un tad beigās nesaņemt reāls rezultāts. Es redzu, ka šeit problēma ir līdzīga arī ar citiem tematiem, galvenokārt patērētāju tematiem. Savāda tāda kā labāko gabaliņu atlasīšana notiek no padomas puses, un tad tā, tie nav uzticami tiesību akti. Un otrais komentārs ir par juridisko pamatu un par to, uz ko tam būtu jāatsauc. Un tagad es pāriešu uz vācu valodu. Tā, ka nav. Tā, lai Langena kungs man ļoti precīzi arī dzirdētu. Jā, jā, es labprāt runāju vāciski. Man jāsaka tā, ka pirmkārt jau man prieks, ka mēs balstāmies uz tādu vienotu pamatu, jo kad jūs vēl nebijāt ēnu referents, es redzēju presē domāt informāciju, ko jūs e, sagatavojāt, kur jūs bijāt pret, subsidiaritāte ir primāra un Eiropas Savienībai nav jāiejaucas un tiešām prieks, ka mēs esam uz kopīgas taciņas tagad. Uh, un eh, ka risinam situāciju, kad eh, sabiedrības vājākajiem eh, nav piekļuvi iekšējiem tirgumu, un tā nav nekāda pretruna, kā pie iekšējā tirgus harmonizēšanas tiek prasīta augsta patērētāja aizsardzība saskaņā ar 114. pantu, un to apzinās arī komisija, un tad principiāli arī tāda pozitīva pieeja ir. Uh, Bet, kas man savukārt rada jautājums, ir tas, ka šis augstais eh, aizsardzības līmenis atkal tiek apšaubīts ar grozījumiem, un to mēs redzam eh, grozījumos. Visdrīzāk tās debats izvērtēsies kompromiss par trešo pāntu, piemēram, cik tālu ir jāiet eh, cēnu caurskatāmībā. Šeit nav runa tikai par pamatkontu, bet arī par konta maiņu un caurskatāmības eh, noteikumiem. Trešajā pāntā mēs tad no dažādiem kolēģiem no EPP un no Aldes un ECR redzam mēģinājums mazināt šīs caurskatāmības prasības. Tas pats notiek arī attiecībā uz kontu maksām. Eh, tas ir piektais pāns. Arī tur ir priekšlikumi, kas vērsti uz prasību mazināšanu un cik tam jābūt ir sadalītam. Septītais pāns. Man tur svarīgi liekas eh, tas, ka komisija izvirza priekšlikumu eh, veidot salīdzinājuma eh, lapas, kas tikai cenu uzrāda. Tas būtu tāda ābola salīdzināšana ar bumbieriem. Tātad Tātad banka, kas nepiedāvā nekādus citus eh, pakalpojumus eh, ar eh, banku, piemēram, kuras sniedz plašus konsultāciju pakalpojumus, plašu filiāļu un bankomātu tīklu, no tur tas nav salīdzināms. Jo savādāk mēs nonāksim situācijā, ka konkurēt spēja būs tikai par vislētāko pakalpojumu, un tas īsti nav labas banku sistēmas interesēs, kas darbotos arī reģionos. Tā, nākamais punkts, kur ir grozījumi svarīgi Tas ir par jautājumu, kam jāpiedāvā šādi pakalpojumi. Man absolūti nesaprotamā veidā komisija piedāvā to, ka ja pietiek jau, ja viena iestāde valstī to dara. Tas nozīmē, ka ja es atstāju visus sarežģītos un grūtos klientus tikai vienam, un viss pārējie no tā ir atbrīvot, nu to es neizprotu šo loģiku. Vācijā mums ir daudzās federālajās zemēs prasība kraikasēm, un to es atbalstu arī Werner Langen. Protams, ir grūti sekt visus šos izmaksas ar grūtējiem klientiem, bet tas ir jāsadala uz visiem, nevis jādara tikai vienam. Arī referents pieņem šo nostāju, ka šāds pakalpojums jāsniedz visiem. Tālāk, kam tad ir vispār jāsniedz pieeja, un te es atbalstu to, ko Filips Debakets sacīja, šeit nav runa tikai par Rumāniju un Bulgāriju. Šīs problēmas ir arī robežu šķērsošanas gadījumā, arī Vācijā mums ir problēma, ka daudz cilvēku, kas ir ieradušies pie mums kā bēgļi, faktiski nesaņem šādu pieeju. Un tādēļ mums ir svarīgi, ka šis jēdziens legal resident, juridiskais rezidents, un arī daudz kolēģi uz to ir atsaukušies, lai šādas tiesības būtu attiecināmas arī uz tām personām, kas vēl nav formāli juridiski rezidējoši, bet eh, kuriem ir nepieciešams banku konts, lai viņi varētu kaut vai uzsākt ekonomisko darbību. Tālāk mums ir vēl jautājums par naudas atmazgāšanu. Un tur es vēlos sacīt sakošo. Jurgen, Mēs jau gadu aptuveni esam viensprāts par šo jautājumu, bet tagad man liekas, ka uh, tu esi pārāk daudz liberālismu uzsūts sevi. Protams, ka prasības attiecībā uz uh, naudas atmazgāšanu uh, risinām tikai prokuratūrai un tiesību sargājušām iestādēm kopumā, bet arī bankām ir jādara savu daļu. Un es tad ieteiktu tur konsultēties ar NVO, Transparency International un citi. Eh, mēs jau runājam par tāda reģistra izveidi daudzās jomās. Un tur mums jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai šo atbildību mēs neatstātu tikai iestādēm, bet tajos brīžos, kad konstatējam, ka kāds veids šāds darījums, ir jāveic arī kontrolas pasākumu un atbildība jādod arī kredītiestādēm. Bet es piekrītu, ka šī, eh, šis arguments nav galvenais un nevajadzētu eh, uzlikt tādus argumentus, eh, kas liektu īstenot mūsu mērķis ar šo tiesību aktu. Tas būtu kopumā uh, Viss mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk nonākt pie rezultātu, lai padomēji nerastos argumenti e, šo dosie nenoslēgt laicīgi. Un ko arī koordinātori ir pauduši padomēji, ka mēs tomēr vēlamies pabeigt šo dosie vēl šajā sasaukumā, jo uzskatām, ka finanšu tirgus regulējums uh, paredzēts ne tikai finanšu tirgus stabilitātes nodrošināšana, bet arī sociālās iekļaušanas nodrošināšanai. Un es domāju, tas mums nāktu tikai par labu, ja mēs varētu vēl šajā sasaukumā pabeigt šo dosie, kas varbūt ir svarīgāk nekā domstarpības sīkās detaļās. Paldies! Okay, thank you very much. Uh, Paldies. Thank you very much, Madam Chairman. Um, I've Eh, Kamals Seids. Paldies priekšādātāji. Es domāju, ka lielākā daļa jautājumu jau ir atrisināti. Es domāju, ka uh, mums visiem, protams, uztrauc izmaksu un nodevu pārdzamība un caurdzamība. Piemēram, ja kāds mm, kādam iedod 90 eiro un uh, pēc divām nedēļām prasa atmaksāt 100 eiro, tad uh, Eh, reālā izteiksmē šī, eh, šis darījums šķietās visnotaļ saprātīgs. Es domāju, ka mūsu kultūra ir visnotaļ atšķirīga attiecībās to, eh, kāda maksa tiek prasīta par banku darījumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit meklēt nacionālus risinājumus. Protams, mē, šeit nav runa par to, ka mēs izvēramies no Eiropas, bet pilsoņiem būtu vieglāk saprast nacionālu rīcību. Uh, Eh, kontu eh, mainīšana šeit eh, varētu pievienoties Alde kolēģiem. Kur tad parādās šeit vajadzība? Nu, vajadzība parādās, ka, kad jūs dodaties no vienas valsts uz otru, tad parādās vajadzība atvērt jaunu kontu šajā valstī, nevis samainīt šos kontus. Es zinu, ka bankas vienmēr uh, sūdzas par izmaksām, bet ja mēs paskatāmies uz šo pārmantošanas sistēmu bankās, uh, tad eh, tiešām eh, tur var parādīties šādas problēmas. Eh, pirms 20 gadiem strādāju bankā un strādāju IT jomā, un tad mēs izmantojām šādus kodus, kas jau bija morāli novecojuši. Un ja ir jāsavieto vairākas sistēmas, tad, protams, tas varētu radīt problēmas. Ja nākotnē parādīsies šāda reāla vajadzība, tad pārnest kontu no vienas valsts uz otru mēs varētu par to domāt. Bet tagad galvenokārt jāpievērš uzmanība bankas konta atvēršanai citā valstī, nevis tās pārnešanai. Tāpat arī šī saikne ar valsti, kurā jūs vēlaties atvērt bankas kontu. Protams, mēs varētu šeit organizēt uzklausīšanu par naudas atmazgāšanu. Es zinu, ka var uh, atvērt 28 kontus viena cilvēka vārdā. Es, protams, nevēlos šeit jūs apsūdzēt uh, naudas atmazgāšanā. Uh, nu, pats arī to nenodarbojos savādāk runāt, gan jau ar savu juristu, nevis ar jums. Bet es domāju, ka tomēr vajadzētu norādīt konkrētu saikni ar valsti, kurā cilvēks vēlas atvērt kontu. Uh, Mums vajadzētu arī paskatīties uz eh, vienotā tirgus perspektīvu un kā rīkoties šādos gadījumos. Šķiet, ka ja mēs pārnesam naudu no viena konta uz otru starp dažādām valstīm, tad mana banka uh, liek man maksāt deviņas mārciņas. Tagad uh, nesen uh, šī maksa ir samazināta līdz četrām mārciņām. Mums vajadzētu panākt, lai bankas šo no, maksu vispār atceļ, tā lai mums nebūtu vajadzības šeit vērt jaunas uh, kontas vaļā. Šīs debatas attiecībā uz 70. gadiem. Manuprāt, mēs esam aizmirsuši par nabadzīgajiem iedzīvotājiem. Mans tēvs bija imigrants Lielbritānijā. Viņam nepatika čeki, viņam nepatika kredītkartes, viņam patika skaidra nauda. Uh, pagāja ilgi gadi, kamēr viņš uh, ieguva savā īpašumā kredītkarti. Kāpēc uh, cilvēki um, izvēlas šo skaidro naudu un kāpēc viņus soda? Uh, Eh, par skaidrs naudas izmantošanu. Bieži vien, ja jūs vēlaties eh, maksāt skaidrā naudā, samaksāt kādu rēķinu, tad jums savukārt ir par to jāmaksā tikai tāpēc, ka jūs vēlaties eh, maksāt skaidrā naudā. Un tad, kad jūs gribat dabūt bankas kontu, tad jūs arī šo kontu nevarat dabūt. Uh, Mums vajadzētu paskatīties, kāpēc ir šī vēlme maksāt skaidrā naudā nabadzīgo cilvēku vidū. Es gribētu atgriezties 70. gados, kad cilvēki varēja izmantot skaidru naudu un viņus par to nesodīja. Ir kā no vienas puses mēs kritizējam bankas, mēs sakām, ka uh, apkalpošana ir ļoti zemā līmenī un maksa ir ļoti liela, bet no otras puses mēs sakām, uh, bankas uh, ir vajadzīgas, lai tās palīdzētu nabadzīgiem, trūcīgiem cilvēkiem uh, sabiedrībā. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu nodrošināt lielāku konkurenci banku vidū šajās jomās. Šeit nav runa par tehnoloģiju, bet, nu, protams, mums vajadzētu ieteikt tehnoloģiskus risinājumus. Piemēram, Āfrikā mobilās bankas ir līderi pozīcijās, mobilie maksājumi ir ļoti populāri. Kā mēs varētu nodrošināt šīs mobilās bankas un mobilos maksājumus tā, lai tas viss būtu lētāk gan patērētājiem, gan bankām? Tāpat uh, varētu, teiksim, veidot tādus kartes, kas, uh, kurās var iemaksāt naudu un pēc tam izmantot šīs kartes maksājumiem internetā vai arī veikalos. Tas nozīmē, ka nav vajadzīgs bankas konts, jūs vienkārši pats papildināt savu maksājumu karti ar vajadzīgo summu. Nu, pretējā gadījumā mums nāksies tiešām atgriezties 70. gados. Mums vajadzētu uzstāt, lai banku vidū ir lielāka konkurence. Nevajadzētu dot bankām lielāku varu pār iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzīgajiem iedzīvotājiem. Paldies! Sampo nav ieradies. Man ir mm, jāpavaisti jums, ka visi vēlas izteikties par šo jautājumu. Saraksts ir ļoti garš.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 Venners Langens arī gribēja runāt, ne, bet astrīdētiet vārds. Izteikšos pavisam īsti, tāpēc, ka tie, kas uzstājās pirms manis, patiesībā visu būtisko jau sacīs, jo īpaši tas attiec uz manu kaimiņu, ar kur pilni, kuram pilnīgi piekrīt. Turklāt nedomāju, ka šajā parlamentā būtu kāds, kurš iestātos pret tādu normu pieņemšanu Eiropā, kas nodrošinātu piekļuvu visiem Eiropas saimnības pilsoņiem Eiropas eh, banku vienkāršākam kontam. Un tā tad arī šo ideju pilnīgi atbalsta. Bet, lai viss izdotos un lai banku industrija un finanšu industrija īstenotu šos noteikumus, es ierosinātu, lai mēs neietu pārāk tālu, jo citādi to, kas mums šiet nepieciešams, mēs padarīsim pārāk sarežģīti. Tātad piekļuvi minimāliem bankas pakalpojumiem, to varētu saukt tā. Manā skatījumā tas varētu pastāvēt tikai katra pilsoņa uzturēšanās valstī. Tas man šķiet pašsaprotam. Taču jūs taču neparedzēsiet noteikums, ka katram Dānijas iedzīvotājiem ir jābūt šādam kontam katrā no dalībvalstīm. Es domāju, ka būtu pilnīgi nepraktiski, man pat liekas šis pasākums pilnīgi muļķīgs, jo tomēr arī jāapzinās, ka piekļuvi minimālajiem bankas pakalpojumiem manām kaimiņiem vai citiem kolēģiem iespējams e, varētu būt konts 28 dalībvalstīs, jo viņi e, taču atbilst visām prasībām. Taču, ja mēs runājam par minimālo banku kontu, tad tam jātiec uz dalību valsts iedzīvotāju, konkrētās dalību valsts iedzīvotāju, jo citā tas ir pilnīgi nepraktiski un muļķīgi, jo milzīgie izdevumi, ja konts būtu katram 28 dalību valstīs, uh, tikai pieaugt. Es tā piekrītu Werneram Langenam, es arī piekrītu viņam tā ziņā, ka nevajadzētu būt vienai bankai katrā dalībvalstī. Jo šai bankai varētu būt nevisai laba reputācija tieši tā iemesla dēļ, ka to dēvētu par nabadzīgo ļaužu banku vai kaut ko tādu. Tas varētu kaitīt kaitēs šai bankai. Tā tad nevajadzētu būt vienai bankai. Es uzskatu, ka visām bankām jāpiedāvā šāds konts, un kāpēc lai viņš to nedarītu. Mani nedaudz uztrauc, uh, mazliet uh, pārsteidz pārobežu darbinieku Uh, situācija mums uh, Luksemburgā ir uh, 100 uh, 550 iedzīvotāji, 550 tūkstoši iedzīvotāji, 160 tūkstoši no tiem ir tādi, kas eh, strādā vienā valstī un dzīvo citā. Un viņi maksā savus nodokļus un nekādas problēmas ar viņu sociālo nodrošinājumu nav. Es nezinu, ja ir kādas valsts, kurās tāds ierobežojums ir, nu nav taču valstu, kurās nevarētu at, atvērt kontu, saka Langēnkungs ja to ar savu melno naudu nāc ne, negodīgo, tad nu gan nekā nebūs, tev neizdosies tad atvērt neko. No, no. Nu, bet tā taču ir, saka Lulīngas kundze, vai ne? Es atbildēšu vāciski. Es vēlētos, lai visas valstis ir tik striktas uh, depozītiem kā Luksemburga. Tas nu gan ir jaunums. Nē, nav gan jaunums. Nav ko izplatīt šādas muļķīgas ziņas. Mēs ļoti strikti uz to skatāmies. To es tev varu pateikt. Paldies, Astrid, merci, saka Langen kungs. Nu, tad tu zini, ka ar nepareizi informāciju tu neizplatīs. Tātad man šķiet, ka loģiski turpina Lulīņas kundze ir eh, pārnes savu kontu no viens banks uz otru dažkārt šī procedūra ir saistīta ar pārāk daudziem šēršļiem, jo finanšu iestādes dara visu, lai saglabātu savus klientus. Taču arī šajā gadījumā normām ir jātiek pieņemtam nacionālā līmenī vispirms. Un jāparedz, ka bankas maiņai Eiropas ietvaros ir jānorisinās tikpat ātri, kā nacionālās dalībvalsts teritorijā. Manā skatījumā šī pārobežu darījuma ideja ir visnotaļ pieņema, taču tad, ja mēs to izvirzām kā prasību, tad eh, banku, bankām vēl ir daudz darāmā. Es vāciski vēlos rēģēt uz Gīgolda kungs sacīto, ka Klūte kungs ir piesūcies ar liberālismu. Uz to man ir jārēģē, ja tas tiešām tā būtu. Uh, tad zaļajiem jāsāk domāt par to, kāpēc viņi mm, saņēma mazāku balsu skaitu Vācijā nekā kreisie. Okay, Astrid, you finished? Yes. yes. Okay. Astrid, vai uzstāšanos esat pabeigusi? Um. Labi, turpiniet priekšsēdētāji. Tātad te sašūpojas koalīcija Nu labi, Katrīna. Paldies, Šāron. Es tikai gribētu paturpināt Lulīngas uh, kundzes sacīto par kontu pārnesamību. Tas man ļoti uzskara. Es domāju, mēs, mums šeit ir iespēja reāli papildināt potenciālu. Vajadzētu būt tā, lai jums uh, ir viens bankas konts, un jūs varētu to vienkārši pārnest uz citu dalību valsti. Apvienotā karalistē ir, ir prasība, lai deviņu dienu laikā varētu to izdarīt, un cilvēki, kas to izdara, arī uz ārzemēm pārnesot savu kontu. Un es domāju, runājot par nākotni. 45, pēc 45 gadiem iespējas būs tāda tehnoloģija, lai varētu ātri atrisināt tās problēmas, ar kurām vēl tagad saskaramies. Bet izvēlas maksājumu kontiem, es jums varu sacīt, kad nesen izveidot bērna bankas kontu, un man pieredze nebija neko laba, taču runājot par bērnu kontiem Eiropas Savienībā, tad šī joma ir vēl ciešāk jā, jāuzskat, jo tie ir viss neaizsargātākie patērētāji, tāpat kā pensionāri. E, es domāju, ka sniegtais pakalpojums ir slikts kvalitātes. Runājot par kredītu savienībām, es atbalstu to, ko citi ir teikuši. Es arī esmu savas lokālās vietējās kredīt savienības eh, biedri. Jā, šīs savienības, jeb apvienības ir mazas, eh, taču viņas sniegtie pakalpojumi ir ļoti vērtīgi. Paldies, Astrid! Paldies, Astrid, par to, ko tu sacīji. Man tāpēc skaidrs, kāpēc eh, Zerufers izslēdza sarunas ar uh, zaļajiem, bet ne ar kreisajiem. Tas varbūt balstās uz to, uh, ko jūs tikko mums izskaidrojāt, un kreiso vietā es eh, uztrauktos, vai viņi nekļūs par nākamo mamītes eh, upuri. Hei, uh, ne... labi, turpin priekšsēdētāji. Tagad esmu ierakstījis arī sevi šai sarakstē, arī sīsniedz ar skrūzīt. Arī mani interesē šis jēdziens, ka varētu izveidot cilvēks bankas kontu iepriekš jau citā valstī, pirms jūs tajā valstī nonākat vienam no maniem dēliem tā bija jādara pagājušā sestdien, jo viņš dodas strādāt īrijas republikā, un tas tiešām ir diezgan kaitinoši, ja bankas kontu nevar vienkārši atvērt. Es tomēr jābūt īstenam, īstenai saiknei, kāpēc jums tas konts vajadzīgs, ka jūs varat parādīt, ka jūs, piemēram, dodaties strādāt uz šo valsti, vai tur ir kāds radinieks. Nu, katrā ziņā ir jābūt uzticamai. Uh, saitei, lai banka varētu secināt, ka jūs uh, nenodarbojaties ar naudas atmazgāšanu vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, tas attiecas uh, uz visiem kontiem, ne tikai uz pamatkontiem, bet arī uz mm, tekošajiem regulāriem kontiem. Tātad jābūt vismaz vienam šādu pakalpojumu sniedzējam dalību valstī, tad viņam jābūt ir pietiekoši lielam, lai uh, tas būtu pieņems jebkurā dalību valsts eh, punktā. Nav jēgas noteikt vienu šī pakalpojuma sniedzēju, tad, ja piekļuva viņam ir ļoti ierobežota. Es nezinu, vai mēs varētu iestāties par to risinājumu, ka visām bankām jāsniedz šis pakalpojums, taču, ja mēs to pieprasām, tad jāizvirza zinām kritēriju, ko nozīmē pietiekams pakalpojums. Es domāju, šī ir laba iespēja te kaut ko iekļaut par patērētāju izglītošanu, jo, protams, ļoti labi ir atvērt bankas kontu, taču cilvēkiem jābūt ir gana informētiem par to, kā šie konti lietojami, jo ir viens krāpšanas gadījums, kuru es labi zinu, ir šis eh, čeka E, krāpšanās gadījums, ja, ka jūs parakstāt čeku un tad tas tiek izmantots kaut kur citur pārobežu, pāri robežai, kurš tad cilvēkiem pasaka, ko viņi var darīt ar čeku vai ko nevar, kas ir bīstam, kas nav, e, ko viņi var vai nevar darīt ar citiem instrumentiem e, ir cilvēki, kuriem ir ļoti labi pazīstami viss tā banka sistēma, citi, kas to īsti nepazīst. Patiesībā mana mamma man pastāstīja, kā darbojas bankas konts, nevis mana banka. Tāda ir mana pieredze. Un runājot par pārskatāmību un par maksājumu, par izmaksām, es domāju, mums jābūt elastīgākiem attiecībā uz to, kas atļaujams, kas ne es nezinu, vai var salīdzināt ar eh, precēm no citiem, citām nozarēm. Taču ļoti ierobežots rāms arī varētu būt kaitīgs. Es nezinu, vai mums vajadzētu kaut kā noteikt, kādai jābūt ir eh, mājas lapai, tīmekļa vietnē, vai tā būtu privāta vai eh, valsts vadīt. Es domāju, mums tas jāstāda dalībvārsiņā. ziņā. Galvenais, lai tā attiecīgi darbotos. Es domāju, mums ir jānosaka tās funkcija, nevis eh, kas ir tās eh, īpašnieks. Galvenais, lai tai būtu laba kvalitāte. Mani ar vienu uztrauc, kad ir eh, dažādas subsīdijas bankkontos. Ja jūs paskatāties uz bezmaksas banku pakalpojumu izmantošanu. Tā ir pieejama daudzās dalībvalstīs. Tad eh, vai nu izmaksas ir milzīgas, vai arī tās sēdz mazie vidēji uzņēmumi, tie, kas patiesībā neko nevar uh, ietekmēt, uh, kādas tās cenas būs. Uh, Un uh, maksājuma direktīvu skatot pēdējā mūsu sasaukumā, šis aspekts tika uh, īpaši norādīts. Skaidrs, ka MVU bieži vien saņem uh, nelabvēlīgus, uh, neizdevīgus noteikums. Un, protams, ka vairāk cilvēku balsos par privāto banku kontu izmantošanu nekā par mazo vidēju uzņēmumu kontiem. Uh, Es domāju, jums būtu jāizmanto, jāmaksā par to, ko jūs izmantojat, nevis eh, jāsaņem subsidijas no kāda cita puses. Cita lieta, tad jā, dalībvalsts kādu pakalpojumu grib subsidēt, nu tā, tas jau ir citādi. Tur, kur dalībvalstīs jau pastāv banku kontu mainīšanas iespēja, tad tam tā arī jāpaliek. Varētu maksimizēt to, ko drīkst eh, pārcelt, ko ne. Dalībvalstīm ir jāļauj um, paplašināt noteiktos pakāpes, ja tās to vēlas. Un tad priekšsēdētājs komentārs. Šī ir direktīva, tāpēc ir nepieciešama papildus informācija par to, kā dalību valstis ir transponējušas tiesību aktus. Tāpēc es vēlētos, lai tiktu iekļauts tāds pāns, kur tas ir skaidri pieprasīts. Tas ir um, standarta pāns attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Un tā ir tāpēc, ka mm, ir pienākums pārbaudīt vai, bankām pienākums pārbaudīt vai kaut kas notiek legāli vai nē. Nākošais runātājs Zīman kungs. Jā, paldies, priekšsarētāji. Vēl viens eh, komentārs vācu debat. Es nezinu, kas ir absurdāks, vai Jurgens Klūte neoliberāls idejas pauž, vai 28 konti 28 dalību valstīs. Man iekrīt nekāda struktūra, ka kāds varētu būt tik stulbs un tiešām apceļo Eiropas Savienību, lai atvērtu kontu katrā dalību valstī. Tad tiešām, eh, tik tiešām, vai kāds eh, cits, kurš mēģinātu eh, naudas atmazgāšanu caur pamatkontu ar ierobežotām funkcijām. Es nedomāju, ka kāds tiešām to taisās darīt. Šī diskusija pamatā balstās uz uh, to, ka, kā jau komisija to sākotnē mēģinās sašaurināt šo eh, jomu, kā jau kolēģis Ludvigsons sacīja, ir nepieciešams stiprināt iekšējo tirgu, bet tāpat laikā mums jācenšas paplašināt, aptvert to cilvēku loku un nesašaurināt to tikai uh, uz valsts iedzīvotājiem. Tie ir arī tie, kuriem nav pastāvīgās dzīvesvieta. Uh, Un tad iznāk, viņam nav ne dzīves vieta, ne e, konts, e, tā tad e, būtu jābūt spējīgam arī cilvēkam bez pilsonības, bez dzīves vietas atvērt šādu kontu. Tātad cilvēki, kas īstermiņā ir valstī, un viņi vēl nezin, vai viņiem kāds viņam ir status, varbūt, ka viņiem būs jāpaliek ilgāk un e, jāmeklē arī darbs. Vācijā tas ir samērā vienkārši atrast darbu, citus valstīs varbūt nē. Cilvēki, kas ierodas Vācijā, meklē darbu, viņi nezina, vai paliks šeit trīs mēnešus vai visu dzīvi, un viņiem ir jābūt spējīgiem atvērt pamatu kontu iekšējā tirgū, kur mēs uzsveram eh, elastīgumu un uh, vēlamies stiprināt uh, iekšējo tirgu kā tādu un uh, vajadzētu domāt plašāk, nevis šaurāk. Runā arī par to, ko pieminēja arī citi pirms manis runājošie, lai šādu pakalpojumu sniegtu nevis viena, bet gan pēc iespējas vairāk bankas. Un mums nevajadzētu stigmatizēt kādu banku, padarot viņu par nabagu banku. Uh, Un varbūt nevajadzētu varbūt runāt arī par to, ka katrā bankai ir jābūt pārstāvniecībai visās valsts reģionos, un ne visas bankas tā rīkojas. Un šeit vajadzētu runāt arī par citiem paka maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, uzliekot par pienākumu viņiem arī veikt šādus pakalpojumus. Un noslēgumā divas īsas piezīmes attiecās, eh, attiecībā uz eh, pakalpojumu maksām, eh, tas būtu jāļauj dalību valstu iestādēm ierakstīt to viņu likumdošanā, nevis atturēt bankas no tā, ka viņas uzrāda visus maksājumus. Un tie, kas noraida klientus. Viņi vienkārši, protams, pretojas e, šādām normām. Šeit vajadzētu arī prasīt e, tiesības norādīt atteikumu iemeslus un paredzēt arī tiesības uh, apelēt un pārsūdzēt. Protams, tas ir iespējams tikai tad, ja ir zināma teikuma iemesla. Uh, no Keita. Mm, paldies, Žans Pols Kosē. Merci, paldies, priekšsēdā. Daži novērojumi vispārīgi. Es nevēlos te iet eh, pret straumu, bet, nu, gal galā, kāpēc ne, es domāju, ir svarīgi, ka šis teksts pēc piesais ātrāk jāpabeidz un efektīvi eh, no nu, mūsu eh, līdzpilsoņu viedokļa svarīgi parādīt, uh, ka mēs varam nodarboties ar tām problēmām, kas tieši viņus skar. Runājot par kapo, pakalpojumu, par maksājumu pakalpojumu, mēs runājam par maksājumu direktīvu, to piedāvājam pirms dažām nedēļām. Maksājuma pakalpojumi, tā, tas nav valsts pakalpojums, tā ir komerciāla darbība, tāpēc mēs šajā jomā nevaram uh, izvirzīt eh, industrijai tādas ierobežojumus, kas ir plašāk par normālajiem, kāda pastāv tirgu. Uh, sociālā iekļautība ir leģitīma, tā ir nepieciešama, protams, es parakstos uh, uz to, uh, lai, piemēram, konti būtu bezmaksas. Taču šo diskusiju sakarā nav uh, jāpalielina šēršļi tādā veidā, ka beig beigās mēs būsim daudz runājuši, taču nebūs nekāda rezultāta. Runājot par sepu, grib jums atgādināt, tā izmaksā dārgāk nekā pārējie uz eiro. Mēs šo skaļus nezinām, taču ir zināms, ka tā izmaksā vairāk nekā pārējais eiro informācijas eh, nodrošinājumu un banku vajadzību kontekstā. Šeit izmaksas varbūt nebūs tik liels, taču vienmēr ir jāskatās, cik uh, tas varētu izmaksāt, un lai šis uh, ziņojums neizmaksā vairāk nekā tas būtu tā vērts. Jau bankām ir pienākums nodrošināt uh, konta pārcelšana, tad tomēr jāpainteresē, cik reāli kont, cilvēki interesētu šādu lietu. Tas būtu pārobežu darba ņēmējiem, studentiem, taču nevajadzētu būt tā, ka tas ir tik ārkārtīgi sarežģīti. Jā, pievērš uzmanību vispārīgam, nevis katram īpatnējam gadījumam. Es domāju, ka sistēmai nevajadzētu būt tik birokrātiskai, kas beig beigās novedīs pie tā, ka patērētājs tikai zaudēs. Ļoti labi, ka ir uh, banku caurskatāmība un ka viss dokumenti ir skaidri, taču šīm prasībām jābūt samērīgām, tā lai šis dokuments nekļūtu par nesalasām vispār. Ja es katru gadu saņemu tādu bankas dokumentu, kur ir eh, uzskaitīti visi vispārīgie eh, pārdošanas nosacījumi, tad, kāds sakot, es to dokumentu vispār nelasu, tas ir neiespējami. Un es esmu jurists, un mēs, protams, eh, nedrīkstam atkal sniegt pārāk maz informācijas, taču dokumentam jābūt tādam, lai tas būtu izlasāms. Ņemot vērā mūsu darbību, mums jākoncentrējas uz pamatu Uh, jautājumiem, proti sociālo iekļautību un dabīgo, normālo mobilitāti iekšējā tirgu. Vai mēs tirgu iekšējās, iekšē tirgus ietvaros er, pieprasām, lai uh, ēdienu karta būtu publicēta 24 uh, oficiālās Eiropas Savienības valodas, taču ne. Bet, nu, pret banku mums arī jāizturs eh, sakarīgi. Kaut arī šodien, lūk, mēs uh, glābjam bankas, tad mums ir tiesības kaut ko no tām pieprasīt. Taču arī tām, ko mēs pieprasām, jābūt samērīgam. Priekšsēdētā. Es arī saprotu, kādi ir noteikumi. Man arī, es arī mm, bieži mēdzu aizsūtīt banku direktoram atpakaļ šos e, noteikumus, e, apgalvoju, ka tie ir nesamasām. E, Jā, pavisam īsi es vēlējos reaģēt uz to, ka šeit tik tiešām nav runa par Bulgārijas un Rumānijas Rumānijas gadījumu. Sešās, nu jau septiņās valstīs ir šāds regulējums. Un neskaroties uz to, Itālijā 6,3 miljoniem iedzīvotāji nav nekāds bankons, tas ir brīvprātīgs lēmums, tad to nevar piespiest, tā kā šeit ir runa par mentalitāti tomēr. Bet runa ir tomēr par mazākā 10%. Rumānijā 8 miljoniem iedzīvotājiem, kas ir 40% iedzīvotājiem. Bulgārijā 3,2 miljoniem iedzīvotāju, 60% no valsts iedzīvotājiem. Es nevēlējos eh, izcelt šīs divas valstis, bet gan eh, to, ka pat nacionālais regulējums eh, nevar mainīt to, ka cilvēki nevēlas kontu. Un kāpēc es atbalstu šo priekšlikumu, ka katrai bankai ir jāpiedāvā pamatkontu, lai visas diskriminācijas veidus, kas ir, pre, manuprāt, pret cilvēka cieņu un tas ir pretrunā ar cilvēktiesību hārtu, piemēram, Turcijā gadiem ilgi pasē bija atzīme atsevišķiem eh, cilvēku grupām, respektīvi, uh, robeža sargs varēja pēc pasas vien pateikt, eh, no kuras grupas eh, šis cilvēks ir, no kura reģiona. Un arī šāds, tas, tas viss sākās ar īpašu atzīmi. Vācijā tumšākajos laikos tas arī ir bijis. Tas viss sākās ar eh, sociālās palīdzības atzīmēm, konta numura beigās eh, papildus eh, cipars, eh, ar ko var redzēt, jā, tas nāk no sociālās palīdzības saņēmējiem. Un to var izslēgt tikai tad, ja ir uh, nediskriminēšana un ja to, uh, lai to piedāvā visi, uh, visi finanšu pakalpojumu sniedzēji bankas. Bet, um... Uh, Nē, nu, esmu pārliecināta, ka jūs izteicāties īsi, bet, nu, jebkurā gadījumā jums uh, ir ļoti interesants buklets, ko jūs parādījāt. Uh, IMCO referenti ir ienākusi. Eh, mēs esam jau diezgan ilgi apspriedušies, pirms jūs varējāt ierasties, bet jūs esat iesniegusi grozījumus tieši ekon komitejai. Sākumā, kad jūs vēl nebijāt ieradusies, es paziņoju, ka būs nedaudz uztrauc IMCO laika grafiks. Ja jūs nenobalsosiet eh, līdz novembra beigām, tad Mēs nespēsim šo jautājumu pabeigt šī eh, sasaukuma laikā. Tas patiešām ir eh, nopietni. Tāpēc es gribētu lūgt jūsu koordinātārus eh, sanākt kopā rīt un panākt, lai balsojums notiktu IMCO sanāksmē 4. un 5. novembrī. Domāju, ka jums nevajadzēja gaidīt priekšsēdētāja konferences lēmumu, lai sāktu darbu. Tāpēc mums vajadzētu patiešām virzīties uz priekšu. Ja mēs to nedarīsim, tad būs jau pienācis nākamais sasaukums, un mēs neko nebūsim pabeiguši. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Man ir patiešām žēl, ka priekšsēdētāja konference strādāja tik lānu, un uh, tā vajadzēja tik daudz laika, lai pieņemtu lēmumu. Mūsu komitejā mēs eh, parasti sākam darbu tik līdz esam saņēmuši oficiālu atļauju tā rīkoties. Es esmu mēģinājusi mainīt šo kārtību mūsu komitejā, taču koordinātori uzskata savādāk, un tieši tāpēc situācija ir šāda. Mana ziņojuma tūkojums būs gatavs tikai 4. novembrī. Nē, nē, es vēlreiz pārbaudīšu. Un tāpēc mēs nevarēsim nobalsot 5. novembrī. Tā tas vienkārši nemēdz būt. Kolēģi mūsu komitejā bieži vien norāda uz 5. pantu, un viņi vienmēr saka, ka viņiem nav bijis laika iesniegt grozījumus, tāpēc eh, tas vienkārši tā nenotiek. Es, eh, proti, labprāt būtu iesniegusi savu ziņojumu angļu valodā, bet, nu, uh, To vajadzēja ieplānot jau iepriekš. Rīta IMCO koordinātori tiksies un noteikti par to runās, bet eh, es nedomāju, ka mums eh, izdosies kaut ko eh, mainīt. Noteikti, ka balsojums būs 28. novembrī. Tas, diemžēl, nav mūsu kompetencē, tas ir atkarīgs no um, parlamentārās procedūras. attiecībā uz priekšsēdētāju konferences lēmumiem. Uh, Ja runa par saturu, tad eh, iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības jautājumi mums ir ļoti svarīgi, tātad šīs divas jomas mums ir būtiskas. Un tāpēc es esmu likusi uzsvaru uz šo kopējo iekšējo tirgu, kas ir būtisks arī pilsoņiem. Un eh, pilsoņiem ir jābūt iespējai izmantot iekšējā tirgus priekšrocības kā banku kontu īpašniekiem. Tas noteikti ir jāpatur prātā šajās diskusijās. Ir jānodrošina, lai kontu nomainīšana varētu notikt arī pāri Eiropas Savienības dalību valstu robežām. Tam ir jānotiek tikpat vienkāršā veidā, kā dalību valsts ietveros. Uh, Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Otrs jautājums, atsaukšos uz to, ko teica Simona kungs, ir ļoti daudz atšķirīgu gadījumu, piemēram, eh, cilvēki, kuriem nav pajumtes, kuriem nav adreses, un līdz ar to viņiem ir grūti iegūt bankas kontu, kaut arī varbūt viņi tādu vēlētos. Tāpat arī ir daudz iedzīvotāju Rumānijā un Bulgārijā, kuriem uh, bieži vien nav vispār nekādu iespēju šādu kontu iegūt, jo viņi dzīvo lauku apvidos un tur nav vispār tādas vietas, kur varētu šādu bankas kontu atvērt. Protams, tā ir tāda iekšēja problēma šajās valstīs, bet mums vajadzētu arī par to padomāt. Otrs, atcerēsimies, ka esam jau nosvinējuši 20. gadskārtu iekšējiem tirgum pagājuši gadu Un eh, vajadzētu arī domāt par Erasmus studentiem, kas vēlas noslēgt īres līgumu, taču, diemžēl, to nevar izdarīt bez bankas konta. Un tad eh, šie jaunieši dodas uz banku, bet banka saka, kamēr jums nav adreses, mēs nevaram jums piešķirt kontu. Un eh, es uzskatu, ka šāda pieredze Erasmus studentiem nav vēlama. Tas uh, noteikti Eiropas Savienības tēlam neko labu nenodara. Tieši tāpēc mums vajadzētu uh, izvairīties no šāda veida diskriminācijas. Šeit piederās arī tas, ka mums vajadzētu vērsties pret diskrimināciju un vajadzētu panākt, lai visas bankas, kas piedāvā privātus kontus, varētu pieņemt šo uh, lēmumu piedāvāt pamatkontu vai nē. Privāt, visām privāt bankām vajadzētu pastāvēt iespējai pieņemt šādu lēmumu. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Tas nozīmē, ka diskriminācija nebūtu vērojama arī banku vidū. Galu galā, ja runa par pamatkontiem, tad tiem ir eh, jābūt pēc iespējas izdevīgākiem, lētākiem, bieži vien varbūt uh, Uh, bezmaksas kontiem, tā lai cilvēkiem, kuriem patiešām klājas grūti, netiktu uzliktas vēl kaut kādas papildmaksas. Saprotu, ka man nav atvēlēts pārāk daudz laika, bet uzskatu, ka arī informācija ir ļoti svarīga, lai cilvēki saprastu, uh, ar ko viņiem ir jārēķinās, ja viņi atver bankas kontu. Tā bija tikai daļa no punktiem, ko es vēlējos norādīt un ko es arī esmu iestrādājusi savos grozījumos. Es centos eh, strādāt pēc iespējas ātrāk IMCO komitejā, bet neesmu nekāda brīnumdare, un ja ir runa par laiku, nu tad skatīsimies, kā mēs varēsim to atrisināt. Um, Uh, labi, centīšos būt tāda izdomas bagāta. Jūs teicāt, ka 4. 5. datumā būs pieejams jūsu ziņojums vai jūsu grozījumi. Kad būs uh, kāds ir termiņš grozījuma iesniegšanai? Savu ziņojumu jau esmu iesniegusi, taču uh, laiks tūkošanai e, parlamentā ir pagarināts, jo ir jāveic ietaupījumi un uh, grozījumu tūkojums IMCO būs gatavs 4. novembrī. Kaut gan esmu jau iesniegusi savu ziņojumu. Tas jau šķiet, ka ir deadline jo, jo ir termiņš un kāds ir termiņš grozījuma iesniegšanai? Uh, also, noch einmal von. Tātad vēlreiz no paša sākuma. Esmu ziņojumu jau iesniegusi. 14. oktobrī uh, tika diskutē, tiks diskutēts par atzino projektu. 16. oktobris termiņš grozījuma iesniegšanai. 4. maijā, saka runātāji, būs uh, gatavs uh, ziņojuma tūkojums. 28. novembrī ir paredzēts uh, balsojums komitejā, bet nu, par, par to vidu, diemžēl, nav paredzēta neviena komitejas sanāksmes. Noteikti darītu to ātrāk, bet tas nav iespējams. Tātad jūsu grozījumi būs pieejami un iztūkoti 4. un 5. novembrī, kā jūs teicāt. Also, all the um, uh, amendments yes. from all. Yes. Visi grozījumi, jā. Tas nozīmē, ka tas notiks pirms mūsu balsojuma. Un tā kā mēs esam galīgā komiteja, tad mēs varam nobalsot par jūsu grozījumiem pirms būs, to būsiet izdarījuši jūs. Ja jau teksts būs pieejams mūsu balsošanas datumā, tad mēs varēsim to darīt. Nu, ja jūs nobalsosiet mazliet atšķirīgi, tad varbūt mēs varēsim to ņemt vērā, ja mēs nokļūsim līdz trilogam. Un, protams, jums būs tiesības arī tos atkārtot iesniegt plenārsēdē. Un tas ir vienīgais veids, kā es iedomājos, kā mēs varētu rīkoties, ņemot vērā laika ierobežojumus. Un cerams, ka mums būs arī vajadzīgais laiks, lai sagatavotu kompromisus un iekļautu tos mūsu balsošanas sarakstā. Nu, paskatīsimies, vai praktiski tas būs izdarāms. Nu, alternatīva ir organizēt īpašu sanāksmi Strasbūrā. Nu, mēs esam rīkojušies mūsu komitejā šādā veidā, lai panāktu pretī citām komitejām. Nu, cerams, ka mēs varētu arī uh, saņemt kaut ko pretī. Uh, Nākamais tātad pēdējais būs Jurgens Klūte. Viņš tagad ir ar tādu gaismas uh, uh, staru apspīdēts, jo ir pienācis tas laiks pēcpusdienā, kad saule spīd pa logu tieši uz viņu. No, nu, ein, tas, irgendwann... Es vairs neie, nepievērsīšos liberālismu uzsūkšanai, to varbūt atstāsim uz kādu citu reizi, bet um, vēlos pateikties uh, par komentāriem un reaģēšanu es nedzirdēju ne no viena, ka kāds būtu pret šo komisijas priekšlikumu. Lielākās atšķirības ir redzams eh, tajā, kā mēs panāksim saprātīgu līdzsvaru starp Eiropas risinājumu, Eiropas ietvaru un subsidiaritātes principu ievērošanu. Tas ir būtiskākais jautājums, manuprāt, bet to es nesaredzu kā tādu nepārvaramu šķērsli. Uh, Jautājums par birokrātiju. Tur es piekrītu, mums nevajadzētu pārmērīgi birokrātijas to visu padarīt, bet tad man jāsaka arī, ka mums ir jāuzmanās uh, par to, kā mēs panāksim piekļuvi, lai arī tā nebūtu birokrātiski. Jo jautājums par piekļuvi ir daudz uh, lielākā mērā saistīts ar uh, vairāk tādu, kas uh, veicināt birokrātiju, tā kā es aicinātu tā samērīgi to risināt. Vairāki kolēģi pieminēja 28 dalībvalsts. Nu, man pašam jāsaka, nav interesi radīt sev popularitāti ar šādu uh, uh, risinājumu, bet es varu iedomāties kāds brīt džentlmenis savā uh, klubā varbūt eh, slēdz derības par kaut ko tādu un tiešām dodas uh, apceļot visu valsts, lai atvērtu tur kontus, bet uh, jautājums drīzāk ir par to, ka ja kāds migrants, kas strādā citā valstī vai students, kas uz kādu laiku ir citā valstī vai kāda cita persona, kas uz lai, īslaicīgi atrodas citur, un viņam jau ir konts, Uh, savā valstī un uh, nedrīkst būt situācija, ka viņam atsaka pamatkonta atvēršana citā valstī. Ir jābūt elastīgākiem noteikumiem. Protams, ka viņam veidojas arī automātiski saikne ar šo valsti. Un uh, prasība, ka ir jābūt šai saiknei, nu, tā man nav problēma. Ir jābūt iespēja, ka ja kāds atrodas citā valstī, bet tāpat laikā pastāvīgā dzīvesvieta ir citā valstī, viņam tā vai tā ir jāspēj atvērt otru kontu, šo pamatu kontu arī citā valstī. Un tās problēmas, kuras mēs vēlamies risināt, tad pamatā ir labi risināts. Līdz ar to nevar rakstīt, ka ja ir viens konts Eiropas Savienībā, nu ar šādu regulējumu tas nedarbojas. Vai teikt, kā, kā Astrid Luling to sacīja, ka tikai savā dzimtenē var būt šī pamata konta konflikts. Un tas tad sagrauj to ideju, ka, ja cilvēks bieži atrodas kaimiņu valstī, ka tur atver eh, pamatkontu. Mums ir tas jāformulē savādāk. Nu, es, godīgi sakot, arī neredzu pārāk lielus šķēršļus eh, šai idejai. Es vienkārši vēlējos eh, uz to norādīt. Un pēdējā piezīme. Mēs, Rovik, tikāmies Strasbūrā, Žans Pols to organizēja Mums arī Saja eh, no Somijas norādīja uz to, ka Somijā šobrīd algas un aizdevumi var tikt izmaksāt tikai caur bankas kontiem. Un šādu attīstību es aicinātu paturēt visiem prātā. Un es jau pieminēju, Itālijā, piemēram, rēķinis uh, virs tūkstots eiro un pār, pār, naudas pārvedumu virs 1000 eiro veicam tikai banku sistēmā, lai izvairītos no naudas atmazgāšanas un um, citām nelegālām darbībām. Līdz ar to, ja tiek prasīt kā obligāti prasība bankas konta esamība, tad jābūt arī tiesībām, tā skaitā studentiem un migrantiem, atvērt šādu kontu. Tā, tas nav tikai sociālpolitisks jautājums, protams, kā arī tāds, bet uh, šobrīd tas jau ir arī uh, um, saistīts ar to, ka jā, maksājumi šobrīd daudz vairāk noteikti caur kontiem vai gandrīz tikai un vienīgi caur bankas kontiem, tad ir jābūt arī tiesībām cilvēkiem. Un uh, Werner Langen pieminētās Austrumēropas valsts, Rumānija, Bulgārija, tas varbūt saistīts ar to, ir, ka nav uzticēšanās uh, banku sistēmai, bet ja mēs dzīvojam vienotā tirgu, iekšējā tirgu, tad ir jābūt arī šādai vienlīdzībai tātad ir jābūt arī uzticēšanās banku sistēmai citās valstīs, jo savādāk mēs nekad nenonāksim pie funkcionējoša un vienlīdzīga iekšējā tirgus. Un tad arī citi aspekti, kā caurskatāmība, ir svarīgi, lai veidot šo uzticēšanos, un tāda ir mana, eh, tāda ir man varbūt eh, kopsavilkuma eh, tāds mans kopsavilkums, un tad eh, varbūt eh, ar bezpajumtniekiem eh, man radās iespēja apskatīt šo situāciju, un kā izskatās, ir daudz darba ņēmēju no Austruma Eiropas, piemēram, kas ierodas, bet viņiem ilgstoši nav pastāvīgs dzīvesviet. Viņi praktiski ir uh, situācija, kad viņi dzīvo uh, bezpajumtnieku šajās uh, e, patversmēs un to tomēr strādā. Bet viņiem nekavējoties vajadzīgi piekļuvi bankas kontam. Un tā tiešām nav runa tikai par bezpajumtniekiem kā nelabvēlīgu grupu, bet ir cilvēki, kuriem īslaicīgi nav šīs e, pastāvīgās dzīvesvietas, bet viņi strādā. Un tāpēc mums ļoti piesardzīgi jāformulē uh, šīs normas, lai nav tā, ka mēs izslēgtu kaut kādu cilvēku grupu. Nu, tā, tā es praktiski arī uh, precīzi esmu iekļāvies atvēlētajā laikā līdz 18.30 un uh, vēlreiz vēlos pateikties ēnu referentiem. Paldies! Thank you very much. Paldies, Jurgen. Agrāk man bija iespējas, ka pabeigsim darbu pirms uh, sešiem, taču šis te ziņojums mūs ir uh, aizkavējis uz ilgu laiku. Tātad pat labam mēs vēl plānojam balsot kaut kād, pēc iespējas drīzāk, un es izskatīšu, kādas ir iespējas un alternatīvie datumi. Bija paredzēts 14. oktobrī, taču tad mēs vēl nebūsim saņēmuši. Uh, IMCO grozījumus. Nu, tad esiet uzmanīgi, šis datums tiks paziņots, taču tikmēr turpiniet darbu pie kompromisiem, un tad mēs jums uh, izplatīsim atjaunoto informāciju par darba grafiku. Un tad, ja varat sadarboties ar simko kolēģiem, tad lūdzu dariet tā. Liels paldies! Nākošā sanāksme notiks kaut kad nākotnē, saka priekšsādātāja. Tagad tūlīt nevar to atrast. Tātad 30. septembris pirmdien, pulksten 15. Labi, liels paldies, saka priekšsādātāja!